Buenos días, bonjour, bonjour a tous. Labrīt visiem, labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. We should get started. Sāksim darbu. Vispirms vēlos uh, sveikt visus klātesošos. Tas ir liels prieks un gods jūs redzēt mūsu komitejas sanāksmē. Tā nav pirmā reize, kad mēs šeit tiekamies. Uh, ir pārstāvēti 38 deputāti no 26 uh, sešām parlamenta palātām, kas pārstāv 19 dalību valstis un vienu Eiropas ekonomiskās uh, zonas dalību valsti. Tas liecina par, dalī, par Nacionālo parlamentu lielo interesi par šodien apspriežamajiem uh, tematiem, uh, proti par uh, Stokholmas programmu sadarbību krimināla lietās un civilietās un par policijas sadarbību krimināla lietās. Pēc uh, Lisabonas līgumas spēkā stāšanās. Mēs zinām, par kādiem pāntiem šeit ir runa. 70, 71, 80, 81, 82, 83, kur ir runa par Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu sadarbību īstenojot uh, brīvības. Uh, Ties, taisnīguma, brīvības, drošības un tiesiskuma uh, Uh, telpas īstenošanas jomā, un parlamenta, Eiropas parlamenta loma šajā jomā ir ļoti svarīga. Brīvības, taisnīguma un drošības telpas izveidē un attīstībā. Ir ļoti svarīgi īstenot demokrātisko kontroli šai procesā un uh, Eh, šajā darbā ir jāiesaista Nacionālajie parlamenti, Eiropas parlaments, jo mēs esam vienīgā tieši demokrātiski ievēlētā institūcija Eiropas institucionālajā arhitektūrā. Un uh, ik pusgadu mums ir šāda tikšanās, sekojot uh, Eh, Stokholmas programmas izpildēji. Mūsu eh, vidū ir Dēvids Stantons, kurš ir īrijas parlamenta eh, komitejas priekšsēdētājs tiesiskuma aizsardzības un vienlīdzības lietās, bet viņš vēl nav ieradies pie mums. Un tā, sāksim šo sēdi vispirms runājot par policijas sadarbību. Noziedzība kļūst ar vien starptautiskākā, smagi noziegumi tiek izdarīti pārobežu režīmā, un mēs tagad Eiropas parlamentā apspriežām jautājumu par Eiropas kriminālu uh, likuma pieņemšanu, un tādēļ arī policijas iestādēm visā Eiropā ir cieši jāsadarbojas. Un šī sadarbība kļūst ar vien ciešāka, izmantojot pārrobežu informācijas apmaiņas sistēmas, tādas kā prīma un sis, un dažreiz arī uh, tiek apkopoti resursi centrālā veidā Eiropolā. Un eh, tas viss ir saistīts ar jautājumiem, kā Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti var īstenot demokrātisko kontroli un nodrošināt uh, pilsoņu pamattiesību ievērošanu. Mēs uh, zinām, cik uh, ka šai ciešākajai uh, tiesību sargājošo iestāžu sadarbībā jāiet roku rokā ar uh, padziļinātu uh, sadarbību uh, informācijas apmaiņā starp mums uh, parlamenta deputātiem. Uh, vispirms došu vārdu Diasam Demēras kungam, kurš ir Eiropas parlamenta referents uh, par uh, šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, uh, kas pārstāvat Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības dalību valstu nacionālos parlamentus. Un es arī sveicu mūsu referenti Matjē Kunzi un Korniliju Ernstu. Mums ir tiešām liels prieks, ka ir pārstāvētas 19 dalību valstis un 26 parlamenti un parlamentu palātas. Esmu referents par Eiropolu regulu un par padomas lēmumu Eiropas policijas iestāde Eiropol e, tika izveidots 1995. E, gada 26. jūlijā. Toreiz vienīgais e, instruments, kas bija spēkā, bija Māsrihtas līgums un uh, Eh, tika laika posmā no 2000 līdz 2003 gadam ratificēti trīs protokoli par šo sadarbību. Un, un tie stājās spēkā 2007. gadā. Šī procedūra bija ļoti ilga un sarežģīta. Eiropolam bija nepieciešams efektīvāks eh, tiesību, tieslietu instruments, lai tās varētu aktīvi uh, cīnīties pret noziedzību, kur kļūst ar vien globalizētāk. Pēc Amsterdamas uh, līguma uh, stāšanās spēkā uh, Eiropol kļuva par Eiropas aģentūru, kam tika piešķirts Eiropas Savienības finansējums. 2009. gada 6. aprīlī padome pieņēma manis jau iepriekš minēto lēmumu par Eiropas uh, policijas um, iestādes izveidi, atceļot iepriekšējo Eiropol regulu 2009. gadā pēc uh, Lisabonas līguma spēst kā stāšanās līdz lēmēja tiesības ieguva Eiropas parlaments saskaņā ar līgumu 28. pāntu, kurā ir noteikts, ka padome un parlaments parastajā likumdošanas procedūrā nosaka Eiropal struktūru un darbības veidu. Eiropal uzdevums ir atbalstīt nacionālos policijas dienestus un veicināt savstarpējo sadarbību ciņā pret uh, smagiem noziegumiem un terorismu. Eiropola īsteno informācijas apmaiņu starp uh, dalību valstu tiesību aizsardzības iestādēm vieglāku un palīdz uh, policijas iestādēm uh, cīnīties pret pārobežu noziegumiem. Gribu minēt tagad dažus datumus. Komisija iesniedza savu regulas projektu 7. maijā, un kā es vakar to apsolīju, arī esmu iesniedzis savu alternatīvo likumdošanas priekšlikumu, kurš iekļauj plašu paskaidrojuma rakstu un 130 grozījumus. 18. jūlijā mēs, es oficiāli kā referents prezentēšu savu priekšlikumu Libe komitejā. Komitejas nākamā sanāksme ir paredzēta 9. Uh, jūlijā. Pat ja mēs esam atbildīgā komiteja un es esmu referents, ir arī vēl četras citas parlamentu komitejas, kuras iesniegs savus atzinums, proti budžeta komiteja, budžeta kontrolas komiteja, nodarbinātības komiteja un konstitucionālo lietu komiteja. Jo šajā priekšlikumā ir daži revolucionāri priekšlikumi, kaut arī Jāsaka, es pats kā referents jau esmu izdarījis grozījumus savā mm, tekstā. Pirmais mm, grozījums, ko es esmu iesniedzis, ir tas, ka es iebilstu pret Cepolu un Eiropolu apvienošanu, kā tas ir paredzēts komisijas priekšlikumā. Esmu paredzējis svītrot šo mm, jauninājumu. Tāpat esmu paredzējis svītrot iespēju izveidot izp valdi. Uh, manuprāt, tā nespēs darboties. Un, manuprāt, šī, šāda ierosme vispār ir nepareiza, un tā laupīs Eiropol tās tā svarīgākās pilnvaras. Es strādāju pie grozījumiem sadarbībā ar Hastings kungu, kurš ir Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Un uh, es uzskatu, ka galvenā sadarbības ar nacionālajiem kontaktpunktiem un Eiropolu ir uh, svarīgākais elements. Un, un pēdējais ierosinājums ir jānodrošina efektīva uh, demokrātiskā kontrola, ko izsteno uh, nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments. Eiropola ir jāpieskaņo uh, Uh, Lisabonas uh, līguma prasībām, proti ir jānodrošina, lai demokrātiski ievēlēti tautas pārstāvi spētu īstenot šo kontroli, un tas ir paredzēts uh, devītajā mm, nodaļā šajā regulas projektā, un par to ir runa arī virknē pantu. Uh, Tā tad ir jārunā par uh, Nacionālā parlamentu un uh, Eiropas parlamentu lomu. Un šo uh, kontroli īstenotu um, neliela elastīga struktūra, demokrātiskās kontrolas vienība, kurā ietilptu atbilstošo komiteju pārstāvi, proti tā būtu uh, mūsu komite, tie būtu mūsu komitejas deputāti, uh, juridisko lietu komitejas deputāti un nacionālo parlamentu atbilstošo komiteju pārstāvi. Šīs sanāksmes notiktu Eiropas parlamentā un parlau, uh, parlamentārās kontroles vienību sanāksmes sasauktu priek, atbilstošās komitejas priekšsēdētājs un tā tad tā, tā būtu, tas būtu Libe komitejas priekšsēdētājs no, no Eiropas parlamenta puses un prez, Eiropas Savienībā prezidējošās valsts parlamenta atbilstošās komitejas priekšsēdētājs. Tagad es gribētu pastāstīt par šīs um, parlamentārās kontrolas vienības uh, uzdevumiem. Uh, Eh, tā apspriestu eh, Eiropola gadskārtējo konsolidēto ziņojumu, tāpat gada un daudzgadu darba programmas, Eiropas datu uzrauga gadskārtējo eh, pārskatu par Eiropola darbību un tāpat izvērtējuma ziņojumu, ko ik pēc pieciem gadiem publicē komiteja, kura uzrauga Eiropola darbību un efektivitāti, un tāpat šī parlamentārās kontrolas vienība pēc savas iniciatīvas varētu uzaicināt Eiropolu izpildu direktora amata kandidātus, lai uh, tos uzklausītu un uh, lai bū, varētu sarīkot debates par to, kā šie kandidāti ir paredzējuši pildīt savus pienākumus. Tāpat šī parlamentārās kontroles uh, vienība varētu uzaicināt arī uh, valdes pārstāvjus, Eiropas datu sārga pārstāvis un Eiropas komisijas pārstāvis uz uzklausīšanām. Mums ir uh, stabila datu aizsardzības sistēma, uh, kurā aktīvi darbojas datu sargs. Kā jau es teicu, mums ir notiek arī tikšanās ar Eiropas komisijas pārstāvjiem un Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, un tā mēs varētu gūt arī aktualizētu uh, risku analīzi, strateģisko analīzi un vispār pārskatu par uh, izvirzītajiem uzdevumiem Interpolam. Godātie kolēģi, priekšsēdētāja kungs, mēs nedrīkstām aizmirst, ka parlaments ir arī budžeta iestāde. Un Eiropas parlamentā mēs arī izvērtētu finanšu prognozes un atskaites par budžeta pārvaldību, un šī parlamentārās kontrolas vienība apstiprinātu budžeta izpildi un izpildu direktora atskaiti. Paldies, kolēģi, ka uzklausījāt mani un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Šajā rīta sesijā mēs eh, risināsim gan jautājumus, kas saistīti ar eh, policijas eh, sadarbību kriminālos jautājumos. Un mēs ar šiem jautājumiem nodarbināsimies visu rītu. Un pēc tam arī eh, pēc tam mēs risināsim juridiskās sadarbības jautājumus. Un būs arī diskusijas par Eiropas tiesu kultūru. Un tāpēc tagad mēs koncentrēsimies uz eh, šiem jautājumiem. Un eh, tagad mēs sveicām Lordu Heniju no Česvikas, kurš ir e, Eiropas e, Savienības e, apakškomitējā attiecībā uz iešlietām apvienotās karalistes Lordu augšpilātā. Uzklausīsim arī Pīteru Hastings, kurš ir Eiropas datu aizsardzības uzraugs, un viņš ir regulārs viesis šajās komitejas sanāksmēs kā arī starpparlamentārajās konferencēs, kādas mēs noturam ar pārstāvjiem no nacionālajiem parlamentiem. Eh, Česika kungs, jums ir tas vārds. Paldies, priekšsēdē kungs. Tik tiešām eh, priecājos, un man ir liels gods, ka man ir šī iespēja izteikties eh, viena nacionālā parlamenta vārdā un iesaistīties šajās debatēs par Eiropolu, un es arī ļoti atbalstu šādu sanāksmju organizēšanu, tāpēc, ka, manuprāt, Šajā jomā, kur uh, Eiropas Savienībā ir zināma kompetence, tomēr liela eh, kompetence ir arī uh, valstu jomā un arī paliks valstu jomā. Tieši saistībā ar uh, policijas uh, jautājumiem un tiesu jautājumiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai pāraudzības uh, iestādes nacionālā līmenī, tas ir parlamenti, uh, sadarbotos ar Eiropas Savienības eh, pāraudzības eh, iestādēm un eh, diskutētu par šiem jautājumiem un kopīgi mm, attiecībā uz tiem sadarbotos. Jo, ja tas viss tiks sadalīts divās dažādās daļās un tiks risināts divās dažādās daļās, tad um, tas nebūs veiksmīgi. Un līdz ar to ir ļoti labi, ka pirms vairākiem gadiem bija šī iniciatīva noturēt šādas regulāras sanāksmes un tās ir daudz uh, labāk funkcionējušākas nekā tas bija agrāk. Komiteja, kuru es vadu, mums ir bijusi vairākas uh, iespējas uh, iepazīties ar Eiropolu darbu nesenu izmeklēšanu laikā. Esam arī publicējuši šīs izmeklēšana rezultātus. Mēs esam pētījuši Eiropolu vietu Eiropas Savienības kopējā drošības stratēģijā. Mēs arī esam izpētījuši Eiropolu lomu naudas atmazgāšanā kā arī um, narkotiku tirdzniecībā, kā arī tās lomu uh, kibernoziedzībā. Un mēs redzam, ka pēdējā gada laikā Eiropola ir veicis lielu darbu, un izmeklēšana, kuru mēs esam uh, veikusi, tas mums uh, tik tiešām uh, liek ļoti augstu vērtēt Eiropola veikto darbu. Un mēs arī atzīstam, atzīstam uh, to, uh, ka visu valstu tiesības sargājušās iestādes arī veiksmīgi izmanto Eiropola um, resursus un uh, viņu piešķirto analīzi. Vienotās izmeklēšanas komandas, uh, kas uh, pēta konkrētas noziedzības jomas, kā arī Eiropola uh, spēja garantēt to, ka Eiropas Savienības darbs uh, ciņā uh, pret organizēto uh, noziedzību Uh, iesaistā uh, vairākas dalībvalsts un uh, nopietniem noziegumiem kļūstot aizvien starptautiskākiem. Ņemot vērā to, ka noziedznieki izmanto tās brīvības, kuras ir sniedzis vienotājs tirgus, pat tāda salas valsts kā manējā atzīst to, ka mūsu iekšējā drošība mm, īsti nebeidzas un nesākas jūras krastā. Un tāpēc arī mēs atbalstām šo priekšlikumu, par kur mēs šodien runājam, un uh, uh par kuru iepriekš runāja referents tik veiksmīgi. Jaunā uh, pēc uh, Lisabonas līguma Eiropā um, uh, tiesība akts, uh, kuru koms ierosināja aprīlī, mūsu komitejā nesen uh, mēs uh, mūsu valdībai rekomendējām, ka vajadzētu iesaistīties šajās sarunās par šo regulējumu trīs mēnešu laikā. Eh, attiecībā uz izmaiņām, kas ir izveistas eh, Lisbonas līgumā, lai varētu nolēmt, vai tas ir darāms vai nē. Un jo sevišķi mēs atbalstām Eiropola eh, attīstības kontekstā lēmumu, kāds tika pieņems šī gada sākumā nodibināt kibernoziedzības centru Eiropola iekšienai. Ņemot vērā to, eh, cik ļoti attīstās eh, kibernoziedzība un cik lielā mērā tā apdraud ekonomisko labklājību, tā bija pareiza rīcība un mūsuprāt tā ir arī pareizā vieta, kur izveidot šādu centru Eiropola iekšienē. Un mēs arī atbalstām vajadzību eh, pēc tā, ka dalību valstu tiesības sargājušās iestādes dalās ar vairāk informāciju ar Eiropolu nekā tas ir darīts iepriekš. Un ka uh, ātrāk tiek izmantotas koordinējošie instrumenti. Un, protams, ka būs dažādas problēmas saistībā ar šādas informācijas dalīšanos, un tāpēc tas viss ir ļoti rūpīgi jāapsver sarunās par jaunās regulas tekstu. Tomēr, manuprāt, tas jau viss sabiedrības interesēs, ka šīs problēmas tiek pārvarētas un ka mēs sniedzam Eiropālam eh, daudz eh, konsekventāku informācijas plūsmu. Un no, tās, eh, no šīs plūsmas viņi arī var veikt secinājumus un noķert noziedzniekus. Viena daļa no komisijas priekšlikuma, par kuru mums ir bijuši nopietnas bāžas, ir ideja, uz kur atsācās jau referenta attiecībā uz Eiropola un Cepola apvienošanu. Uh, Eh, kaut arī kopumā eh, mēs atbalstām eh, to, ka aģentūras tiek apvienotas, lai ietaupītu līdzekļus, tomēr mūsuprāt argumenti šai apvienošanai vai arī noteikti ietaupījumi nav īsti pārliecinoši. Es arī saprotu, ka vairums dalībvalstu ir tādas pašas bažas, kad pirms divām nedēļām padomē bija pirmās diskusijas par šo jautājumu un kā bija skaidrs no referenta vārdiem Eh, šādas bažas pastāv arī Eiropas parlamentā. Līdz ar to man ir tāds iespējas, eh, ka eh, šī apvienošana īsti nebūs veiksmīga, tāpēc ka ministri ir instruējuši savus pārstāvis nevis sarunas par šo apvienošanu. Attiecībā uz Eiropolu parlamentārās kontrolas vienības pāraudzīšanu liekas, ka tādās jomās kā mm, policijas sadarbība un krimināla, sadarbība krimināltiesībās, Eiropas Savienības eh, kompetences elementi tiek uh, sajaukti uh, ar nacionālās kompetences elementiem. Un tāpēc ir svarīgi atrast uh, pareizo apvienojumu tātad, starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu pāraudzību. Un, manuprāt, komisija ir šajā jomā veiksmīgi rīkojusies. Un, uh, manuprāt, ir labi, ka viņi ir izvēlējušies diezgan eh, vieglu institucionālu struktūru. Būs eh, eh, sanāksmes, kuras ļoti līdzinās tām, kādas mums ir šodien. Tas ir kā modelis tā vietā, lai izgudrotu kaut ko jaunu un neveiklu struktūru. Es ceru, ka sarunas no šī mērķa neatvirzīsies. Mums ir jāgarantē arī tas, ka parlamentārā pāraudzība uh, Eh, nepārbauda Eiropola operacionālos aspektus. Eh, neviena no mūsu valdībām vai parlamentiem eh, to nekad nevarētu nacionālā līmenī pieņemt, un mums to arī nevajadzētu darīt Eiropas saimnības līmenī. Un beigās es vēlos paust kādu britu apsvērumu. Lisabonas līguma ietvaros Britu valdībai ir tiesības izstāt atteikties, eh, atteikties eh, no eh, tiesību aktiem, kas tika pieņemti pirms Lisabonas līguma pieņemšanas uz īpašiem noteikumiem, un mūsu komiteja ir veikusi īpašu izmeklēšanu. Un esam savākuši praktiskus piemēru, piemērus no politiķiem un akadēmiķiem. Esam secinājuši, un mūsu ziņojums tika aprīlī publicēts par to, ka mūsu valdība Uh, nav uh, arī uh, mūsu valdībai nav pamata izmantot šādu nepiedalīšanos, un mēs arī gaidām viņu reakciju ar ko viņam būs zināmas problēmas, un parlamentārais balsojums abās parlamenta palātās būs, un tam ir jānāk pirms jau kāda galējā lēmuma. Tomēr, mūsuprāt, Eiropolam, un tas ir tas, par ko mēs šodien runājam, uh, Eiropāls ir pārāk vērtīgs uh, cīņā pret organizēto noziedzību, lai Lielbritānija no tā atteiktos. Un tāpēc ir jāatrod kāds veids, lai garantētu to, ka Lielbritānija uh, paliek uh, pilnvērtīga uh, daļa uh, no Eiropāla operācijām. Paldies! Paldies, saka priekšētājs. Paldies, uh, Henī uh, kungs, paldies uh, par jūsu drosmīgo runu. Mums ir arī, protams, jāaptur prātā Amerikas karalistas unikālā situācija kāda tā ir loma Lisbonas eh, līguma noteiktajās iekšlietu jomās. Un ir svarīgi tas, eh, kā šī iespēja atteikties eh, jūsu runa atbalstīja šos ļoti svarīgos sadarbības instrumentus. Arī attiecībā uz pārobežu noziedzības eh, nopietnību. Paldies par jūsu runu, un tagad eh, trešā prezentācija. To sniegs eh, Hastings kungs. Kā Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Un tad mēs arī sāksim diskusijas, un tad es arī paskaidrošu noteikumus. Thank you, Chairman. I'm... Paldies, Vēstāja kungs. Es labprāt turpināšu diskusijas ar eh, Lībe komiteju un arī atbalstu šīs sanāksmes organizēšanu starp eh, komiteju eh, sanāksmes organizēšanu attiecībā uz Eiropolu. Vēlētos no sākuma minēt to, ka operacionālais policijas darbs notiek dalībās līmenī. Tās ir ļoti svarīgs princips pašreizējā Eiropas eh, Savienības eh, situācijā. Eh, tomēr policijas operacionālais darbs aizvien vairāk kļūst uh, aktuāls pārobežu līmenī. Un tāpēc aizvien vairāk tiek veikta apmaiņa ar strateģiski svarīgu informāciju un ir nepieciešamība arī pēc vēl lielākas šādas informācijas apmaiņas. Un uh, Eh, šeit ir aktuāla eh, Eiropāla loma, jo Eiropāls eh, atbalsta informācijas apmaiņu un informācijas analīzi, lai atvieglotu tiesību sargājušo iestāžu darbu nacionālā līmenī. Komisijas priekšlikums 1. aprīlī ir, tā mērķis ir stiprināt Eiropā lomu un funkcijas. Līdz ar to tiek ieviesti arī vairāk datu aizsardzības eh, pastiprināšanas eh, pasākumi. Un, eh, manuprāt, māja beigās ir svarīga, spēcīga un pozitīva datu aizsardzība, un tā ir arī jāaizsargā Eiropas Savienības pieeja attiecībā uz nopietniem noziegumiem. Tomēr ir jāpiebilst arī tas, ka mēs esam noteikuši vajadzību veikt turpmākus uzlabojumus šajā priekšlikumā. Un 34. un 38. lapusē tur ir vairāki ierosinājumi. Un priecājos eh, dzirdēt, eh, ka uh, referents Demēras kungs tos ir arī atradzis par ļoti noderīgiem. Pavisam nesen tika izsniegts vēl viens atzinums. To uh, darīja pašreizējā Eiropola pāraudzības iestāde. Šī iestāde tika dibināta 90. gados balsoties uz konvencijas pamata tā ir starpvaldību ekvivalents tam toreiz pasreiz, pastāvošajai sadarbībai starp dalībvalstīm. Un šī iestāde sastāv no Nacionālo datu, uh, um, aizsadzī, datu aizsardzības uh, uh, paraugu uh, pārstāvjiem. Un kā ir ar uh, šī uh, priešakuma uh, vērtējumu? vēlētos pieskarties eh, dažādiem aspektiem. Šobrīd Eiropolam ir spēcīgs datu aizsardzības režīms. Eiropolam ir arī eh, laba reputācija datu aizsardzības lomā, un mēs visi uzskatām, ka šo līmeni nevajadzētu pazemināt nekādā veidā. Un mēs arī varam eh, piekrist abos atziņumos tam, ka komisijas priešakums ir nedaudz jāuzlabo. Un ja un tur ir, eh, var redzēt, ka ir vairāk līdzīgi ierosinājumi. Kāpēc tā aizvien eh, pieaug, tomēr nevajadzētu uh, mazināt garantijas? Svarīga joma ir informācijas arhitektūra, kur šis priekšlikums ievieš lielāku elastīgumu, un, visticamāk, tas ir nepieciešams, tomēr tur nav uzsvērts tas, ka pastāv arī vajadzība aizvien konkretizēt, eh, eh, kādu mērķu labā šie dati tiek apstrādāti. Tātad ir jāierobežo šie mērķi, un tā ir svarīga joma, un šobrīd Eiropola praksē tas arī tiek darīts. Uh, Un tāpēc mēs esam nākuši klājā vairākām idejām attiecībā uz to, kā var eh, turpināt šo procesu un kā to var apvienot ar elastīgumu, lai eh, būtu labāki rezultāti. Vēl viens eh, piemērs ir vajadzība pēc iepriekšējas ietekmes novērtējuma, pirms tiek izveidotas jaunas informācijas sistēmas. Tās nebūtu vienkārši lēmums. Tas viss ir jānovērtē, vai tur ir konkrēti riski, uh, ir jārisina šie riski, tie jākompensē. Un daudzos uh, gadījumos uh, par tiem var arī uh, diskutēt ar pašreizējo pāraugu. Attiecībā uz pašu datu pāraudzību ir nepieciešams visatvaroša pieeja un ir jāiesaista arī nacionālās iestādes nacionāla līmenī, ņemot vairāk viņu kompetenci, tur ir cieša sadarbība. Un visbeidzot, Kopējais pamats ir uh, priekšlikuma pielāgošana ar jauno uh, datu aizsardzības ietvaru, kurš ir paralēla nozīmīga aktivitāte. Un tur ir iesaistīta gan uh, direktīva, gan regula ar jaunām idejām. Un, uh, protams, uh, ka tie vēlāk kļūs arī par Eiropālu noteikumiem. Attiecībā uz atšķirībām te es vēlētos paskaidrot, uh, ka kā daļa no vajadzības pēc spēcīgākas pāraudzības struktūras tagad ir nepieciešams pārvirzīties no starpvaldību eh, pieejas, kas bija aktuāla 90. gados, uz Eiropas Savienības eh, pieeju, eh, kur ir aktuāla šī te pārauga loma. Mēs pāraugām 50 eh, Eiropas eh, institūcijas. Mums ir viss nepieciešamās pilnvērs, lai mēs to varētu darīt, un pašreizējā struktūra, eh, kaut arī mums ir tad, tad, ierobežot resursi, es tomēr atbalstu šo priekšlikumu ieviest spēcīgāku pāraudzību. Tomēr es arī uzsveru to, ka Tas var darboties praksē tikai tad, ja tas balstās uz uh, ciešu uh, sadarbību ar datu aizsardzības iestādēm. Un es uh, šo te uh, priekšlikumu interpretēju tā, ka šis aspekts arī ir iekļauts. Un tāpēc ierosinu, ka mēs uh, ejam šajā virzienā, tomēr turpinām sadarboties attiecībās praktisku piemēru datu plūsmu uz Eiropālu Un šie dati arī vēlāk nokļūst uh, dalībvalstīs. Eiropols aizvien vairāk ievāc informāciju no citiem avotiem, arī no uh, privātiem avotiem. Un ja mēs to visu skatāmies visaptvaroši, tad mums vajadzētu iejaukties gan Eiropas saimnības līmenī, gan nacionālā līmenī un uh, saprast kopējo ainu, uh, lai saprastu, kā sistēma funkcionē un kāda ir tās ietekme. Attiecībā uz tiesību sargājošo iestāžu rīcību tas ir nacionālais uzdevums, ja e, rīcība ir nacionāla līmenī, tomēr mums vajadzētu cieši sadarboties. Lielas paldies! Paldies, Kastingsa kungs! Mēs te runājam par Eiropolu un izaicinājumiem, ar kuriem Eiropola ir jāsaskarās, kā arī par sadarbību starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, kas ir paredzēts 88. pāntā līgumā par Eiropas Savienības darbību Mēs eh, gaidījām, ka šajā diskusijā piedalīsies eh, četri runātāji, un tagad eh, šķiet, ka Dītriks Neimans beidzot ir ieradies, viņš bija iestrēdzis sastrēgumā. Tad pēc viņa prezentācijas mēs uzsāksim diskusiju. Viņš pārstāv Eiropola biznesa un korporatīvo pakalpojumu nodaļu. Paldies priekšstādātājiem! Godāmie deputāti! Vispirms es gribēju atvainoties par to, ka ierados ar nelielu nokavēšanos. Tas ir uh, raksturīgi policijai ierasties uh, tieši laikā. Un, ja, Ehm, varbūt es varētu palīdzēt kolēģiem ar satiksmes situāciju Briselē. Un gribētu teikt lielu paldies par to, ka esat aicinājuši Eiropā piedalīties šajā sanāksmē. Tā ir liela privilēģija. Bet, diemžēl, mūsu direktors nevarēja būt klāt, tāpēc man ir liels prieks runāt viņa vietām. Es izteikšos par uh, parlamentārās uzraudzības jautājumiem un citiem svarīgiem jautājumiem. Protams, ka šādas sanāksmes ir uh, būtisks uzraudzības elements. Vispārīgi es varu teikt, ka mēs uh, augstu vērtējam komisijas nodomu uzlabot operatīvo sadarbību ar Eiropolu, izveidojot jaunu regulatīvo ietvaru regulas priekšlikums uh, ietver daudz jaunumus, tā ir atšķirīga struktūra, un man kā juristam liekas, ka šī regula ir vieglāk lasām un saprotam, un jau uh, šādā ziņā tā ir pārskatāmāka lasītājiem, kurš varbūt nav pazīstams ar juridiskiem sīkumiem, uh, smalkumiem. Tas tās niedz labu ietvaru dalībvalstīm. Uh, kas uh, varā, varēs sadarboties, lai cīnītos pret pārobežu noziegumiem. Šajā regulā ir vairāk elementi, kurus mēs vērtējam it īpaši augstu, un tie ir saistīti ar komisijas uh, uh, mērķi uzlabot uh, operatīvo efektivitāti, piemēram, veidojot kopīgas izmeklēšanas komandas. Tās ir arī izmaiņas komunikācijas struktūrā ar atbildīgajām iestādēm, kas nodrošina labāku informācijas plūsmu. Tas attiecas uz informācijas plūsmu no dalību valstīm tieši uz Eiropolu un palielina iespējas finansēt operatīvās darbības no Eiropola budžeta. Viens no būtiskākajiem jaunumiem šajā priekšlikumā ir tas, ko mēs tehniski saucam par integrēto datu pārvaldības koncepciju. Tas ir it īpaši svarīgi uzlabot līdzšinējo informācijas apmaiņas arhitektūru, jo šis modelis ir 15 gadu vecs, protams, ka tas ir uzticams tomēr mums mūsu informācijas apmaiņas arhitektūra ir jāpieskaņo nepieciešamībai cīnīties pret pārobežu noziegumiem un terorismu mūsdienu apstākļos. Šī brīža riski ir dinamiskāki. Un iepriekšējās desmitgadēs bija Mm, vērojama zināma datu apmaiņas uh, fragmentācija, kas pašlaik uh, kas uh, bija vērstos konkrētiem draudiem, piemēram, kokaīna, kontrabanda un tam līdzīgi, un uh, kur šie noziegumi tika veikti izolēti, bet šobrīd mēs uh, sadar, saskaramies ar terorisma grupām, kas uh, darbojas dažādās jomās. Uh, Tāpēc, mūsuprāt, pašreizējais juridiskais ietvars rāda mākslīgus nodalījums, nošķīrums starp informācijas sistēmām, analīzi, un tas Eiropola analītiķiem liedz saskatīt saikni starp datiem, kurus Eiropols likumīgi apkopo. Mums ir radies iespējas, ka un arī pieredze, ka tas mums liedz uh, nodrošināt labāku atbalstu dalību valstīm. Tāpēc mēs uh, augstu vērtējam to, ka šajā priekšlikumā ir pareizi izkārtoti akcenti attiecībā uz uh, datu loģisko nošķiršanu atkarībā no to izmantošanas mērķa, kā arī noteiktas datu drošības garantijas at, at, individuāliem datu kopumiem dalībvalstis arī turpmāk uh, saglabās atbildību un kontroli par datiem. Protams, ka Eiropolam ir jāturpina uzturēt uh, visaugstākie datu aizsardzības līmeņi, jo mūsu reputācija ir tāda, ka mēs vienmēr esam ievērojuši vienu no visstingrākajiem datu aizsardzības režīmiem no visām Eiropas uh, policijas aģentūrām. Uh, Protams, ka mums ir jāievēro visi noteikumi par visu personīgo datu apstrādi neatkarīgi no to struktūras. Integrētā datu pārvaldības koncepcija mm, to pārēdz. Mēs pat varam gaidīt uzlabojums, jo šī koncepcija vienkāršos procesus un sistēmas dati tiks eh, uzglabāti tikai vienā vietā, nevis dažādās sistēmās, un tas nodrošinās efektīvāku kopējā, kopējo datu aizsardzības eh, noteikumu īstenošanu. To elementu izmantošana, kas eh, pašlaik izriet no uh, direktīvas 45 eh, slīpsīts ar 2001 prasībām tiks eh, saskaņota ar eh, Eiropol datu aizsardzības režīmu, kas jau labi darbojas 15 gadus. Ir jābūt pārliecinātiem, ka vispārējie datu aizsardzības principi, kas galvenokārt izstrādāti atšķirīgam principam, kas nesaistās ar tieslietām, prasīs uh, tiesību sargājošajām iestādēm ievērot zināms noteikums. Tas varētu radīt eh, būtisku ietekmi uz Eiropolu darbību, ja šādi notiks. Pašlaik mēs uh, uzskatām, ka radikāls izmaiņas uh, datu aizsardzībā nav nepieciešams. Uh, Ja runājam par citiem interesantiem elementiem, kas ir iekļaut šajā priekšlikumā, tad gribētu izcelt vienu, kas, par kuru es eh, saprotamu iemeslu dēļ daudz nevaru runāt, tā, tā ir apvienošana ar CEPOL. Jūs zinat, ka dalību valstīm ir zināma nostāja šajā jautājumā, kas ir atspoguļota arī mūsu valdes nostājām un mums nav papildu komentāru par šo jautājumu šobrīd. Ja jums ir nepieciešama tehniska informācija, lai īstenotu panāktu risinājumu, tad mēs uh, būsim priecīgi to sniegt. Un visbeidzot, es gribēju izteikties par parlamentāro uzraudzību. Mēs ļoti augstu vērtējam to, ka regulā tiek piedāvāts nodrošināt lielāku pārredzamību un demokrātisko atbildību. Jau tagad mēs regulāri informējam Eiropas parlamentu dažādos līmeņos. Mēs ļoti bieži esam šajā ēkā un mums ir ļoti konstruktīvas attiecības ar parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, kā arī mēs augstu vērtējam iespējas informēt nacionālos parlamentus un uh, Eiropas parlamentu. Ja jūs esat pārliecināti, ka Eiropā darbība ir pareiza, tad jūs varat uh, atbalstīt mūsu darbu, strādājot ar um, saviem vēlētājiem un parlamentāriešiem. Mēs uh, atbalstām regulā piedāvātos uh, priekšlikumus, un tad, kad šī regula stāsies spēkā, tā radīs juridisku pamatu intensīvai sadarbībai, piemēram, informējot uh, Eiropas parlamentu un nacionālos parlaments par mūsu darba detalizētiem aspektiem, par riska novērtējumiem, stratēģisko analīzi, vispārējo situācijas uh, novērtējumu, pētījumiem, pat uh, par vienošanās elementiem, ko mēs noslēdzam ar trešajām pusēm. Tiek izstrādāt darba programma, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku mūsu darbu. Mēs ļoti augstu vērtējam to, ka regula parādz iespēju formalizēt Eiropas parlamenta pieeju Eiropas Savienības klasificētajai informācijai un nosūtīt nekvalificētu informāciju, kuru mēs apstrādājam pēc tam, kad esam noslēguši ar Eiropas parlamentu attiecīgu vienošanos. Un šķiet, ka priekšsādātāji mana īsā uzstāšanās ar to varētu arī tikt pabeigt. Es saprotu, ka man uh, nebija daudz laika, un es ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Paldies, uh, Nēmaņa kungs. Pašlaik es pastāstīšu, kā notiks mūsu diskusija. Šai diskusijai būs zināmi noteikumi. Mēs eh, dosim eh, vārdu dalībvalstu parlamentiem, diviem vai trījiem, un pēc tam Eiropas parlamenta deputātiem, lai apspriestu dažādus regulas eh, piedāvātos elementus un, protams, arī Nacionālo parlamenta, parlamentu un Eiropas parlamenta iesaisti sadarbībā ar Eiropolu un parlamentāro uzraudzību. Došu vārdu Materai kundzei eh, vai kun, kungam, kundzei, kur pārstāv Ungārijas parlamentu. Lūdzu. Paldies eh, priekšsādātājiem, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Eiropas uh, padome apstiprināja Strakon programmu, kuras mērķis ir izpildīts. Pašlaik mēs Stokholmas programmu un mm, tās mērķi pašlaik ir izpildīti, tāpēc ir nepieciešama jauna programma un Eiropas uh, padomes uh, atsauces dokuments, kas nosaka prioritātes dalību valstīm. Manā valstī īpaši sāpīgs jautājums ir uh, migrācija no Eiropas uh, dienvidu austrumiem un austrumiem, kas notiek savu, caur Ungāriju. Un uh, kopš 2008. gada tā strauji pieauga. 2010. un 2011. gadā bija vērojams uh, nelegālo migrātu skaitu, migrātu skaitu pieaugums par 30-40%, un šis eh, palielinājums šobrīd ir vēl dramatiskāks, pat par 150%. Ir, protams, arī dažas pozitīvas tendences. Frontex aģentūra un komisija ir paziņojuši priecīgus jaunumus Tomēr eh, uz Ungāriju tas īsti neatiecas, jo mēs novērojam sekundārās migrācijas efektus. Pirmajā kvartālā par 658% pieauga pieprasījums skaits iegūt bēgļa statusu un notiek uh, daudz ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu. Tas ir iemesls, kāpēc mums ir intensīvi jāsadarbojas ar dalību valstīm un iesaistītajām trešajām valstīm. 2012. gada Frontex ziņojumā par ārējām sauszemes robežām Ungārija tiek minēta kā valsts, kas uzņēmusi otro lielāko bēgļu skaitu. Mēs pastāvīgi sadarbojamies ar Austriju un Sērbiju, un paplašinām šīs sadarbības apjomu arī ar dalību valstīm un trešajām valstīm, kuras skār migrāciju. Nelegāla migrācija ir problēma Eiropas Savienības līmenī, tāpēc mums ir jāapvieno spēki, lai stātos pretī šiem riskiem. Eiropas Savienības plāni un darba kārtība Ungārijai ļauj spēlēt uh, sargaņģeļa lomu šajā jomā. Mēs uh, esam izveidojuši attiecīgus birojus un uzņēmuši arī citu valstu pārstāvis, uh, lai palīdzētu to darbā. Ungārija ir uh, daudz darījusi, lai stātos pretī nelegālās migrācijas spiedienam un atklātu organizētu noziedznieku grupas, kas atbalsta nelegālo migrāciju. Liels paldies, un tagad es došu vārdu tiem deputātiem, kuri ir izteikuši vēlmi to darīt. 10.45 pie mums ieradīsies Lebājas kundze, kura ir tieslietu ģenerāla direktorāta ģenerāldirektore un komisāra Cecīlija Malstrēm. Tāpēc mums katram būs tikai trīs minūtes laika, ko runāt, jo mēs vēlamies dot vārdu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Ja jūs to neievērosiet, man būs jāizmanto āmuriņš, lai to atgādinātu. Došu vārdu Kregeris kundzei, kur pārstāv Horvātijas parlamentu. dāmas un gospodo. Ah, excuse me, Mr. Craig. Atvainojiet, Krēgera kungs. Jā, kungs. Paldies, ka izlabojāt. Dāmas un kungi. U Europsku uniju upravo Vācija eh, pavisam drīz pievienosies Eiropas Savienībai un šobrīd Horvātija pieņem likumus, uh, kuros ir runa par sadarbību tieslietās, tieslietu sadarbību krimināllietās. Un mēs arī mm, grozām mūsu likumus, pieskaņojot tos visiem tiem noteikumiem, nosacījumiem, par ko mēs esam vienojušies sarunās par pievienošanos Eiropas Savienībai. Horvātiju ļoti uh, satrauc uh, šī uh, situācija, uh, proti ar ko saskaras mūsu kaimiņu valstis, runājot par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, un mēs vēlamies, lai šāda veida sadarbība tiktu stiprināta lai tiktu veidot sadarbība ar visām Eiropas Savienības institūcijām. Mēs vēlamies sasniegt tādu sadarbības līmeni, kas mums palīdzētu īstenot uh, efektīvu darbību un lai mēs varētu izmantot visu sniegto palīdzību. Gribu norādīt, ka mm, nelikumīgā veidā gūto mm, līdzekļu konfiskācija arī prasa sadarbību ar Eiropas eh, institūcijām. Mūsu līdzinējā pieredze liecina par to, ka esam sasnieguši ļoti augstu sadarbību, divpusējās sadarbības līmeni ar virkni valstu. Esam parakstījuši nolīgums par sadarbību policijas lietās ar šīm valstīm. Mums ir ļoti laba pieredze policijas sadarbībā ar dažādām valstīm, kuri pie mums nosūta savus pārstāvis, kuri darbojas kopā ar Horvātijas policijas iestādēm it īpaši turisma sezonas laikā, lai varētu efektīvāk cīnīties pret noziedzību. Cerams, ka mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā palīdzēs mums pārvarēt uh, to, kas ir saistīts ar noziedzību, uh, jo, diemžēl, šobrīd pārobežu noziedzība ir rentabla. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā nav iekšējo robežu, uh, policijai eh, šī pārobežu noziedzība ir patiesa problēma, jo tā nespēja darboties pietiekami efektīvi. Tagad vārds Kirkopkungam. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, runāšu uh, Lielbritānijas konservatīvo vārdā. Es gribēju teikt, ka šī diskusija ir ļoti gaidīta, un tas parasti tā notiek. Mēs atklāti un caurskatāmi diskutējam par šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka šādas disku, ka Eiropols ir ļoti labs instruments uh, risinot uh, kriminālu izmeklēšanas Eiropā un citur, un es gribēju tīpaši sveikt uh, Hanei, Lordu Hanei, kurš eh, ļoti aktīvi strādā eh, Lordu palātā un ļoti rūpīgi pēta jauno regulas priekšlikumu. Viņš sniedza ļoti labas eh, un vērtīgas konsultācijas Lielbritānijas valdībai. Es saprotu, ka arī citām valstīm ir milzīga interese par to, un To pierāda arī daudz parlamentu līdzdalību, bet es gribēju ātri pieminēt divus punktus. Viens saistās ar uzraudzību un ar datu ļaunprātīgu izmantošanu. No vienas puses mēs šobrīd uh, atsaucamies uz uh, līguma 88. pantu, uh, kur ir uh, noteikti tas uh, Eiropa, Eiropola operatīvās darbības un sadarbība ar uh, to dalību valstu varas iestādēm, kuras skar šī izmeklēšana, kā arī atbildīgajām nacionālajām iestādēm. Un es ceru, ka kaut arī es ļoti cienu Eiropas uh, datu uzrauga un viņa bīroja darbu, Un es ne, un ta, nezinu, kā tas uzlabos situāciju, ja piedāvāti uh, risinājumi tiks uh, atbalstīti, bet uh, tas radīs uh, izslēdzošas vai ekskluzīvas uh, kompetences uh, iespēju, kas uh, mazinās pārredzamību un uh, uzraudzības iespējas. Es uh, zinu, ka jūs uh, esat vismaz uh, tikpat uh, caurskatāms kā Robs Veinrēts un viņa kolēģi, tāpēc es negribu, lai tas būtu personīgi, bet es uzskatu, ka ir svarīgi nodrošināt nākotnē atbildības un kompetenču līdzsvaru par datiem, ņemot vērā bāžas, kas uh, pašlaik saistās ar uh, diskusijām par uh, prizmu izlūkošanas sistēmu, par kuru ir runāts uh, veselu nedēļu šeit un kas um, ir radījis būtiskas bāžas, kā arī par jauno datu aizsardzības regulu un direktīvu. Jāteic, ka mēs esam ļoti nobažījušies par uh, to datu apjomu, kas tiek ievākts par Eiropas pilsoņiem, un mēs uzskatām, ka šie dati ir pienācīgi jāaizsargā. Uh, Protams, ka mums eh, ir datu uzraudzības birojs, bet eh, atklāti sakot, vislielākās bāžas ir par to, ka tiesības sargājošās iestādes varēs apmainīties ar šo informāciju, un es neredzu situāciju, ka mēs varētu noteikt tik stingrus eh, noteikumus, kas varētu atturēt uh, no tā tiesību sargājošās iestādes. Dati biznesa pasaulē tiek uh, tirgoti un apmainīti daudz uh, biežāk nekā tas uh, varētu būt mūsu interesēs. Un es saprotu, ka šī ir ļoti augsta līmeņa diskusija, un es ļoti Es pats uh, un mani kolēģi ļoti atbalstīsim Eiropolu arī nākotnē un uh, atbalstīsim to, ka dalību valstis iesaistās šajā darbā, piemēram, apvienotā karaliste. Mēs tad augstu vērtējam ne tikai Roba Veinrēta darbību, bet arī Eiropola struktūra darbību. Un Tomēr mēs gribētu nodrošināt uh, mūsu pilsoņu dātu aizsardzību. Tas viss ir jāņem vērā un gribēju vēlreiz uzsvērt, ka ļoti augstu vērtēju šīs dienas diskusiju. Kirkhaupa kungs, tagad došu vārdu Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Vispirms uh, Krimi kungam no Itālijas parlamenta. Paldies! Mēs atbalstam Eiropolu lomas palielināšanu noziedzības apkarošanā. Mēs uh, gribētu noteikt zināms um, saskārnes ar citiem sadarbības kanāliem un gribētu izvairīties no tā, ka Eiropol kļūst uh, par mm, struktūru, kas uh, dublē kaut kādas uh, citas struktūras. Un runājot par uh, parlamentāro uzraudzību Eiropā darbībā, es domāju, ka te būtu jābūt striktiem noteikumiem. Un uh, tas viss ir uh, jāapspriež ir jāparedz noteikumi, kas pieļaus arī dalību valstu lielāku uzraudzību. Domāju, ka ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem runājot par datu apkopošanu, par privātām personām, privātpersonām. Un kā jau norādīja viens no runātājiem, Eiropola mērķu. Viens no Eiropola mērķiem ir arī nodrošināt, lai dati, kas ir dalībvalstu rīcībā, būtu savstarpēji savietojami, lai tie būtu viendabīga, lai šī informācijas apmaiņa būtu viendabīga. Tas mums palīdz labāk cīnīties pret noziedzību. Un Tas ļauj pāriet no netaustāmu dokumentu izmantošanas uz uh, uh, personalizētām procedūrām. Regulas uh, priekšlikumā ir arī atsevišķi elementi, kas raisa bāžas, un atsaucoties uz uh, to, ko teica apvienotās uh, karalistes kolēģis, manuprāt, uh, tie ir Eh, ir jāņem vērā arī jaunākās attīstības tendences. Es šeit runāju piecu zvaigžņu kustības vārdā. Prasība dalību valstīm nodrošināt pamatojumu, kāpēc uh, izmeklēšanas rezult, izmeklēšana nav devusi rezultātus ir, eh, ir pamatoti, un tāpēc es nedomāju, ka tas apdraudēs eh, dalību valstu tiesību sargājušās iestādes. Tām ir tiesības eh, neizpildīt kaut kādu pieprasījumu, ja tās var to pienācīgi uh, pamatot. Runājot par CEPOL un Eiropol apvienošanu, es domāju, ka to mēs varam atbalstīt pretēji eh, daudziem citiem eh, runātājiem. Un tagad vārds Familjētī kungam. Liels paldies! Eh, šī darba, šī diskusija mums ir laba iespēja apmainīties ar viedokļiem par uh, politiski svarīgiem jautājumiem, Eiropa lomas uh, un parlamentārās kontrolas stiprināšana. Tā ir daļa no mozaīkas, uh, gabaliņš no mozaīkas Eiropas uh, politiskajā mm, apvienošanā. Itālijas uh, parlamentā šobrīd ir ienācis priekšlikums uh, kas uh, ļauj vērtēt uh, dažādus uh, datu apkopošanas un uzglabāšanas um, elementus. Bet es gribēju izrunāt par, dal, par izteikties par dalībvalstu sadarbību izmeklēšanās un datu apmaiņu, kā arī datu aizsardzības noteikumiem lielākās noziedzīgās organizācijas ir veidotas tā, lai eh, varētu tam pretoties. Um, es gribētu šeit eh, pieminēt eh, četrus aspektus. Vispirms, es uzskatu, ka Eiropas komisijai grib, Eiropas komisija Eiropolam grib uzticēt nevis tikai sadarbības uzdevumus, koordinēšanas uzdevums, bet arī sadarbības uzdevums, un mēs redzam, ka tādējādi aģentūras struktūra ir jāpārveido. Tas var radīt eh, nevēlamas situācijas. Otrkārt, nevarētu būt uh, izdevīgi Eiropā struktūrās iekļaut eh, cepolu. Uh, jā, ir jādomā par uh, budžeta līdzekļu ietaupījumu, un tomēr nedrīkst pieļaut situāciju, ka tam par upuri kļūst uh, struktūra, kas sevi ir labi pierādījusi informācijas apmaiņā starp dažādām dalību valstu iestādēm. Treškārt, Eiropol vadība, manuprāt, uh, nav pietiekami pārskatāmi veidota iekšējā struktūra. Tas uh, varētu radīt situāciju, ka tiek izveidotas struktūras, kur kompetences dublējas. Un ceturkārt par Eiropā darbības demokrātisko kontroli. Eiropola uzdevumi ir ļoti delikāti un tāpēc ir nepieciešama parlamentāra kontrole, lai novērstu datu ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Tāpēc es ļoti gaidu Diezdēla Mīra kunga ziņojumu ziņojumu un Demēris kunga ziņojumu un varu piekrist tam, ko teica Hāstingsa kungs. Datu apstrāde jābalstās uz uh, principa, ka tā notiek uh, saskaņā ar nacionālajiem iestādēm. Mēs uh, domājam, ka šajā ziņā vēl notiks uh, dažādas izmaiņas. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Albrecht kungs. Arī no savas puses es uzskatu, ka ir ļoti svarīga šī viedokļa apmaiņa, kas mums šobrīd notiek, un runājot par Eiropolu, es domāju, ka ir jāstiprina Eiropola spēja darboties un īstenot pārobežu sadarbību Eh, manuprāt, gā, kā prioritāte būtu jānosauc eh, apvienotās izmeklēšanas komandas, kuras īsteno tiešu sadarbību starp dažādu Eiropas valstu policijas iestādēm, lai šis darbs kļūtu vēl labāks un efektīvāks. Runājot par regulu, uh, Manuprāt, daudzi no Dijas de Mēras kunga ierosinātajiem priekšlikumiem ir apsveicami, tīpaši runājot par parlamenta kontroli, parlamentu uzraudzību šajā jomā Un šajā starp parlamenta debatēs šodien tam vajadzētu būt vienam no galvenajiem jautājumiem par to, kā īstenot parlamentāro kontroli pār šo aģentūru darbu un it īpaši par to, kā stiprināt Eiropas parlamenta īstenoto uh, pāraudzību. Manuprāt, uh, Eh, Eiropol darbību, darbība gūst tā, tik lielu atbalstu tieši tādēļ, ka ir nodrošinātas eh, stingrās datu aizsardzības garantijas, un es piekrītu Pīsteram Hastingsam, kā mēs nedrīkstam pazemināt Eiropas datu aizsardzības režīmu standartus. Mēs varam uzticēties šim režīmam un uh, Eiropola savā darbībā var uz tā balstīties arī sadarbībā ar nacionālajām iestādēm. Ja mēs vēlamies stiprināt sadarbību starp dalību valstu policijas iestādēm, tad mums ir jārada pārliecība, ka pamata tiesību aizsardzības līmenis uh, ir augsts un ekvivalents, un tas pats sakāms arī par datu apmaiņu, kas ir nepieciešams um, ikdienas darbā. Šīm izmeklēšanas grupām mums tādēļ ir jāizstrādā kopīgi vienoti standarti, un mums ir jāsaskaņo šie standarti, ko mēs uh, pārskatām, izvērtējam un uh, uh, arī jādomā par to, kādi datu aizsardzības standarti ir spēkā dalību valstī. Šeit ir runa par uh, policiju un tiesību aizsardzības iestādēm. Šobrīd padome uz to īpaši neuzstāja, un es ceru, ka klātesošie kolēģi, kas pārstāv nacionālos parlamentus, izdarīs uh, spiedienu uz to, lai tiktu paaugstināti datu aizsardzības standarti un tie tiešām tiktu ieviesti praksē. Priekšsēdētājs eh, ir eh, tāda situācija šobrīd, jau ir izskanējuši komentāri par uh, jauno likumdošanas priekšlikumu ir uzdoti jautājumi, un Dijas Demēras kungam, diemžēl, būs jādodas prom, pirms mēs pabeigsim šo uh, pirmo diskusiju kārtu un tādēļ došu viņām vārdu un pēc tam varēs uzstāties eh, deputāti, kuri vēl ir pieteikušies runāt debatēs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos vispirms atvainoties par to, ka man diemžēl būs jādodas prom, jo uh, Eh, šo pēcpusdienu piecos man ir paredzēta apaļā galda tikšanās Spānijā, un tādēļ man tiešām jādodas prom, nevar palikt ilgāk. Eh, es ar interesi klausījos eh, kolēģu teiktajā. Mēs arī uzklausījām um, um, tātad gan komentārus, gan jautājumus, un šeit iezīmējas uh, divas pieejas, divas nostājas. Uh, un arī jautājumi, mm, kurus es atbalstu. Tātad jautājumi par datu aizsardzību, par uh, pol policijas darbību un drošību. Tātad, kas ir prioritārs - brīvība vai drošība? Jūs noteikti dzirdējāt eh, manis teikto par to, ka drošība eh, ir eh, brīvības elements. Nav iespējama drošība, kas nebūtu pakļauta brīvībai. Un tādēļ arī demokrātiskā kontrola ir nepieciešama, parlamenti nosaka ierobežojumus robežas, ko nedrīkst pārkāpt uh, policijas iestādes savā darbībā. Eiropolā ir uh, izveidota stabila datu aizsardzības uh, sistēma. Es piekrītu Hastings kunga teiktajam un Albrecht kunga teiktajam par to, ka e, arī Eiropas parlamentā ir datu aizsardzības uh, iestāde, kura nostiprinās un eh, šāda parlamenta uzraudzības eh, vienība, kas ļautu sadarboties Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, būtu tāds instruments, kas radītu garantijas ne tikai datu aizsardzības jomā, bet ar attiecībā uz eh, visiem tiem elementiem, kas ir iekļauti Eiropol regulā. Jūs noteikti sapratīsiet manas idejas. Es uh, domāju par šiem uh, parlamentārās uzraudzības aspektiem. Mēs jau par to esam diskutējuši arī iepriekš, arī iepriekšējā parlamenta sasākumā mums pat bija organizēta uzklausīšana par parlamenta kontroles uh, jautājumiem un par šādas um, vienības izveidi. Es, es esmu liels uh, Eiropola atbalstītājs, bet saviem apvienotās karalists kolēģiem gribu teikt, ka uh, pirms nācu klajā ar saviem alternatīvajiem priekšlikumiem, es uh, tikos ar daudziem cilvēkiem, tā skaitā arī ar apvienotās karalistes valdības pārstāvjiem, kuri arī augstu vērtē Eiropola darbību, tāpat kā citas dalību valstu valdības un tās vēlas stiprināt Eiropola nacionālās vienības, jo šīs nacionālās vienības, kā to norādīja Pīters Hastings, izjūtu nepieciešamību harmonizēt dalību valstu pilnvaras drošības jomā ar starpvaldību sadarbības uh, palīdzību. Un es arī uh, saprotu Itālijas parlamentu pārstāvu teikto. Tātad tās pilnvaras, ko valdības nodos Eiropol, galu galā tiks uh, īstenotas uh, ar uh, apvienoto izmeklēšanas grupu starpniecību. To jau nedarīs tieši Interpols. Interpol pats nevadīs izmeklēšanu. Es vēlreiz atvainojos priekšsēdētāju kungs, uh, es labprāt turpinātu vēl šīs debates, bet es esmu gatavs sazināties pa e-pastu, bet man tiešām jādod šobrīd prom. Uh, priekšsēdētājs. Tagad mēs noslēdzam runātāju sarakstu. Gribu jums atgādināt, ka ir ļoti svarīgi ievērot uh, mūsu darba grafiku, jo pavisam drīz pie mums ieradīsies Leibājas kundze no Eiropas komisijas. Un tagad Grulika kungam vārds no Čehijas republikas. Jūs rīcībā divas minūtes. Vážení kolegové, dovolte mi godātie kolēģi! Vispirms vēlos pateikties organizatoriem par uh, to, ka ir sasaukt šāda starp parlamentu sanāksme, kas, manuprāt, ir ļoti liederīga. Man arī ir daži uh, komentāri, ko vēlos izteikt. Es balstos uz Čehijas Republikas senāta pausto nostāju. Uh, Protams, ir skaidrs, ka ir nepieciešams izveidot parlamentā procedūras, eh, lai varētu pāraudzīt Eiropolu darbību. Tādēļ apsveicama ir šī jaunā regula, bet no otras puses es šaubos par to, vai tiešām nepieciešams apvienot Eiropolu un Cepolu Tādēļ arī e, dalību valstis, to skaitā Čehijas republika, pauž kritiku par atsevišķiem priekšlikuma aspektiem. Protams, būtu varbūt jāpārvērtē sākotnējais ierosinājums, un tas e, saskaņā ar pirmo protokolu būtu jāiesniedz dalību valstu parlamentiem izvērtēšanai. Ne, nav pieņemams, ka uh, šie, šāda veida pārmaiņas eh, tiek eh, īstenotas prasot, lai eh, parlamenti komentē jau novecojuši priekšlikumu versiju. Tagad Janis Kungs no Grieķijas parlamenta. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, mēs atbalstam jauno regulas projektu. Uh, Mēs uzskatām, ka tas tiešām ir um, nozīmīgs uh, veikums, un mēs vēlamies arī pateikties referentam par viņu ierosinājumiem. Mēs uh, noteikti esam viensprāts par to, ka ir nepieciešams veikt parlamentāro kontroli. Uh, un tautas vēlētiem pārstāvjiem ir jāspēj paust savus viedoklis. Mēs arī atbalstām sadarbības aspektu, jo uh, pārobežu noziedzība kļūst ar vien nopietnākā problēma. Dalību valstīm ir uh, jāspēj aktīvi darboties. Es piekrītu arī Ungārijai, ka liela problēma ir nelegālā imigrācija 70% no nelegālajiem imigrantiem no Āfrikas, Āzijas un uh, nāk, uh, ieceļo Eiropā tieši caur Grieķiju. Mums uh, vienmēr ir uh, kādas grupējumi, kuri vā, cenšas šos cilvēkus nelegāli ievest valstī un eksploatēt, tādēļ mums ir kopīgiem spēkiem jācīnās pret šiem parādībām un jāsadarbojas savā starpā. Šie cilvēki ierodas Eiropā labākas dzīves meklējumos un turpina arī pārvietoties pa Eiropu, meklējot šo labāko dzīvi runājot par cepolu, mēs uzskatām, ka ja mēs atbalstītu šo priekšlikumu, tad mēs varētu arī uzņemt savā valstī cepolu mītni. Moreno kungs no Spānijas. Paldies priekšsēdētājiem! Policijas sadarbība Eiropā ir ļoti būtiska cīņā pret noziedzību un terorismu, lai varētu apvainīties ar informāciju. Nav obligāti jāpiedalās eirozonā, bet, uh, po, bet uh, ja kāds atsakās piedalīties politi, policijas sadarbībā, tad uh, Eh, situācija var kļūt traģiska, kā to liecina atsevišķi piemēri mm, no pagātnes. Tāpat ir nepieciešams īstenot parlamentāro kontroli. Šīm iestādēm ir jāatskaitās tautas vēlētiem pārstāvjiem. Mēs eh, piekrītām Dijas Demēras kunga teiktajām par to, ka ir nepieciešama neliela kompakta parlamentārās kontrolas vienība. Šeit nav nepieciešams plašas konferences. Mums ir jāizveido tāda sistēma, kas spētu darboties. Kad es saku elastīga darbība, tas nozīmē, ka saulēcīgi ir jāsaņem dokumenti, uh, un uh, tad uh, diskusijas un um, pāraudzības uh, Eh, darbības varētu notikt eh, labi pārzinot faktus. Nav jau jēgas eh, sapulcēties un runāt par kaut ko, ja mēs nezinām, par ko īsti mēs runājam, ja trūkst dokumentu. Un es domāju, ka tādējādi mēs nodrošinātu augstāku drošības līmeni gan uh, Eiropā, gan pasaulē. Tagad vārds Ernstas kundzei no Eiropas parlamenta. Paldies! Es arī centīšos runāt īsi un uh, komentēšu Dievs de Mēras kunga ierosinājumus. Mūsu politiskā grupa atbalsta uh, šo jautājumu par Eiropolu un Cepolu Mēs tāpat vēlētos, lai Nacionālās datu aizsardzības iestādes arī tiktu iesaistīti šajā procesā, ne tikai Eiropas datu sargs. Tāpat mēs vēlamies, lai notiktu ciešāka sadarbība starp šīm iestādēm un Eiropolu. Tas ir absolūti nepieciešams. Trešais punkts. Protams, parlamentārā kontrola ir ārkārtīgi svarīga un ir nepieciešams veidot īpašu uh, institūciju. Šeit tika pieminēta parlamentārās kontroles vienība, varbūt vajadzētu izveidot īpašu komiteju, kāda pastāv Vācijā un arī citās dalību valstīs. Un uh, ir ļoti svarīgi īstenot šādu kontroli un nodrošināt uh, pārskatāmību, bet Eiropā gadījumā šādas pārskatāmības praktiski nav. Tāpat parlaments arī sadarbojas ar Dijas Demēras kungu, lai izveidotu atbilstošus grozījumus, kuri atspoguļotu mūsu līdz šim eh, debatēs eh, panākto viedokli. Mēs eh, strādājam, turpinām strādāt un esam priecīgi, ka Tijās Demeres kungs ir nācis klajā ar šiem grozījumiem, bet diemžēl viņam bija jādodas prom. Tagad Rekhord kungs no Nīderlandes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties uh, tiem, kuri, tiem runātājiem, kuri uzstājās sākumā. Mēs daudz runājam šeit par parlamentāro kontroli, bet es vēlētos runāt par to informāciju, ko nedrīkst publiskot, jo policija strādā arī ar konfidenciālu informāciju sākotnēji es domāju, ka varbūt uh, Dijas Demēras kungs uh, par to varētu runāt, bet arī Noiman kungs neko par to nepieminēja. Vai jūs varētu mūs uh, informēt par to, kādu tad papildu kontroli varētu tikt īstenot par konfidenciālo informāciju? Nīderlandes parlamentā politisko grupu vadītāji slēgtā sēdē var saņemt konfidenciālu informāciju, un viņa pienākums ir šo informāciju neizpaust, jo pretējā gadījumā nav jau iespējams īstenot uh, parlamentāro kontroli. Tagad Mapulīdis kungs no Kipras. Paldies! Es uh, vēlētos jautāt par to, vai kāds ir domājis par to, kādas pilnvaras varētu būt šādai koordinācijas un pāraudzības iestādē Eiropola uh, kontekstā, vai tā varētu izskatīt pilsoņu sūdzības par pārkāpumiem Eiropola darbībā. Es domāju, ka tas būtu tiešām liederīgi, it īpaši tādās jomās kā elektroniskā noziedzība, bērnu pornogrāfija. Tiešām, pornogrāfija tas tiešām būtu svarīgi, jo bieži vien dalību valstu tiesas nespēs izvērtēt to, kādām metodēm Eiropol šos uh, datus ir ieguvis, vai tos ir ieguvis Eiropol pats, vai šie dati ir saņemti no dalībvalstīm, un pastāv tāds risks, ka var uh, kāds, uh, kāds uh, tikt atzīts uh, par vainīgu, izmantojot neatbilstošā veidā uh, iegūtus datus, tādu kā saindētu ābolu no saindēta koka. Ir eh, jāiz, jāizmanto atbilstošas izmeklēšanas metodes. Un mm, šādus datus, eh, pirms dati tiek izsaistīti, izvērtēti tiesā, cilvēkiem ir jādod iespēja apstrīdēt šo datu ieguves metodes. Tagad vārds Bronksa kungam no Eiropas parlamentu. Paldies, vai Eiropaus aprobežojas tikai ar uh, nopietnu noziegumu izmeklēšanu vai arī uh, īstenot dažkārt uh, darbību, politisku darbību novērošanu vai uzraudzību, kas nav noziegumi vai ir atšķirības Eiropola darbībā dažādās dalību valstīs attiecībā arī uz nozieguma definīciju un, uh, teiksim, vai kādas dalību valsts politi, uh, policijai ir jāsniedz informācija par tādiem nodarījumiem, kas attiecīgajā dalību valstī nemaz netiek uzskatīti par noziegumiem. Un, uh, vai šīs uzraudzības iestādes spēj uzraudzīt uh, operatīvo darbību, jo uh, arī um, no uzraudzības operācijām var izdarīt secinājumus, kādas uh, pašreizējās un uh, iecerētās uh, parlamentārās kontrolas iestādes, uh, kādas darbības varētu veikt, ja ir kādi pārkāpumi konstatēti. Priekšstādātāja kungs, uh, mums bija ļoti dzīvīga viedokļa apmaiņa, tagad mūsu viesiem ir iespēja atbildēt uz jautājumiem un komentāriem, pirms mēs uzņēmām Lebailas kundzi un Māmstrēmas kundzi. Es eh, noteikti necentīšos eh, atbildēt uz eh, visiem jautājumiem un nepietiek laika, tomēr man pārsteidz tas, ka ir ļoti liela viedokļu saskaņotība attiecībā uz atbalstu komisijas priekšlikumam. Un viedokļi, kas ir izskanējuši, ir ļoti detalizēti bijuši un netiek apstrīdēts pamats šim priekšlikumam. Dažas detaļas. Lielbritānija, eh, protams, eh, ir eh, vairāk kā mērķa valsts nelegālajai imigrācijai, nevis tranzīta valsts. Tomēr mēs pilnībā apzināmies arī to, ka mums ir ļoti jāsastrādājas ar šīm tranzīta valstīm. Ja? Mēs nevēlamies, lai pieaug nelegālās imigrācijas apjomi, no nu, tiem mēs esam ļoti cietuši. Un es domāju, ka nesen pieņemtais uh, Eh, tiesība akts par eh, cilvēku tirzniecību Eiropas Savienībā eh, ļoti mums palīdzēs. Un es arī vēlētos minēt šo jautājumu par sūdzībām, kuru pieminēja Kīpras pārstāvis. Protams, ka viena no sakām jaunajam regulējumam, kad stāsies spēkā, būs tas, ka tas noteiks Eiropas Savienības tiesas obligāto jud jurisdikciju. Dažas valstis eh, to ir eh, pieņēmuši, un tā ir viena no lielajām problēmām, ar kurām saskairas Lielbritānijas valdība, nolemjot par to, eh, vai pievienoties vai nepievienoties konkrētajiem pasākumiem. Manuprāt, tā būs daļa no atbildes uz šo jautājumu. Un liekas arī, ka CEPOL un Eiropola apvienošana ir guvusi maz atbalstu, un es tiešām šaubos, vai tas eh, viss virzīties uz priekšu veiksmīgi. Attiecībā uz institucionālajām struktūrām, kas saistīts ar pāraudzību, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, eh, kā ir iespējams eh, izveidot kaut ko ārkārtīgi sarežģītu un ļoti laika un izmaksu ietilpīgu. Ir bijušas ļoti noderīgas debatas šādā formātā starp komisiju, nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Arī es pats tādās esmu piedalījies, un, manuprāt, kas ir skaidrs no komisijas priekšlikuma, uh, ka tur ir e, nepieciešams ieturēt līdzsvaru. Un es arī ceru, ka e, tas viss netiks e, saistīts ar jautājumu, kas nav īpaši svarīgi, jo ir ārkārtīgi svarīgi neiejaukties paudzīs operatīvajā darbībā. Tas nedrīkst notikt ne mūsu valstīs, ne arī Eiropas Savienības līmenī. Citādāk šīs eh, te, uh, operatīvās darbības būs ļoti neefektīvas. Attiecībā uz statistiku ir eh, ļoti svarīgi aiz visiem vārdiem saskatīt arī statistiku attiecībā uz to, kādā veidā tiek uh, izmantots Eiropols, tās vienotās uh, izmeklēšanas komandas un citus instrumentus, kādi ir domāti sadarbībai. Un visi statistikas dati liecina par to, ka aizvien eh, vairāk eh, tiek iesaistītas eh, dalībvalstu tiesības sargājušās iestādes šajā Hāgas procedūrā. Un tas ir vislabākais pierādījums, kāda ir iespējams gūt tam, ka vērtība tiešām ir īsta. Paldies par jūsu reakciju, paldies par to, ka izteicāties tik īsi. Vai ir vēl kādi komentāri no Hastings kunga puses? no Eiropas datu aizsardzības pārauga. Paldies, man ir divas lietas, ko, par ko vēlos izteikties. Dzirdēju komentārus par to, ka datu aizsardzība ir svarīga un uh, ka tā nevajadzētu kavēt informācijas apmaiņas starp nacionālajām tiesību sargājušajām iestādēm. Es uh, varu tam piekrist, ja vien uh, šī informācijas apmaiņa ir nepieciešama un atbalstāma. Un šis te e, priešakums to visu atvieglos tomēr. Tajā būs iekļauts arī garantijas, lai noteiktu to, ka šī informācijas apmaiņa tiešām ir nepieciešama un atbalstāma. E, mums ir panāks nepieciešams līdzsvars šorīt, šobrīd, un tam ir jāturpinās arī nākotnē. Attiecībā uz ierosināto pāraudzības struktūru esmu uzsvēris vajadzību pēc visatvaroša uh, e, skata lai nevarētu piemērot vārdu izslēdzoši, bet, manuprāt, mums ir arī skaidri jānodala eh, pilnvaras un uzdevumi. Pašreizējā struktūra, eh, kas ir mantojums no 90. gadiem, tā balstās uz vājām pilnvarām, nu, uz ierobežotiem resursiem, kā arī uz ierobežotu neatkarību. Tā eh, neatbilst Eiropas Savienības tiesas uzstādītajām prasībām, bet ierosinātā struktūra tā iekļautu uh, nacionālās eh, iestādes uh, un to kompetenci, piemēram, attiecībā uz pazinātu sadarbību uh, nacionālajām vienībām Eiropolā, tas būtu kā piemērs uh, šīm te uh, nacionālo iestāžu kompetencē. Tomēr nevajadzētu sajaukt to, ka tad, ja tiek uh, piešķirtas uh, pilnvaras uh, um, Eiropolam sanāksmē, tad šīs pilnvaras netiek piešķirtas skaidri, līdz ar to es tik tiešām vēlētos eh, redzēt eh, eh, sadarbības, koordinētu sadarbības modeli, kas tiek tālāk attīstīts, un tam vajag balstīties uz padziļinātu sadarbību, bet attiecībā uz iespējamām iznošanas darbībām ir skaidri jānorāda ka tās ir ļoti uzmanīgi jāpiešķir, balstoties uz Eiropas kritērijiem. Paldies, Kristīnas kungs, un pēdējais, pēdējie vārdi no Eiropola pārstāvja Melmana kunga. Paldies, priekšstāja kungs. Izteikšos pavisam īsi. Eh, pilnībā varu pievienoties eh, tam, ka Eiropola eh, darbībā darbībai ir ļoti daudzi atbalstoši komentāri, un es par to esmu ļoti pateicīgs. Tad attiecībā uz parlamentārās pāraudzības jautājumu saprotu, ka mēs patiesībā varam eh, paaugstināt mūsu leģitimitāti un mūsu darba eh, novērtējumu, ja mums būs eh, veiksmīga parlamentārā kontrole un ja būs uz, uzticība parlamenta puses. Attiecībā uz Nīderlandes mm, parlamenta pārstāvju precizo jautājumu es varu teikt, ka Eiropola regulas projekts tieši to paredz, ka būs iespēja Eh, šādai inkamera eh, pieejai eh, konfidenciālajai informācijai. Tad attiecībā uz jautājumu no apvienotās karalistes parlamenta. Varu teikt, ka informācija, kādu mēs esam saņēmuši, tā nāk no dalībvalstīm. Un šī informācija to ievāc dalībvalstis likumīgā ceļā un to arī eh, pārbauda eh, eh, nacionālās iestādes pirms, pirms šī informācija tika nosūtīta Eiropolam, un ar to visa informācija, kur mēs apsvērējam savās dalībvalstīs, ir informācija, kas ir mūsu mandātā, tā nesniedz pāri mūsu mandātam. Un ar to arī varu noslēgt savas atbildes uz jautājumiem. Paldies, saka priekšsētājs, paldies eh, visiem eh, parlamentu eh, pārstāvjiem un paldies arī Eiropas parlamentu deputātiem, kuri iesaistījās diskusijā. Un tagad sveicam Lebēlas kundze, kura ir Digi Justice vadītāja Eiropas komisijā. Laipni lūdzam viņu pielikties mūsu diskusiju otrajā kārtā attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību Eiropas Savienībā. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Thanks again for your patience. Lielas paldies par jūsu uh, pacietību un bez uh, turpmākas kavēšanās varēsim uzklausīt Lebēlas kundzes runu par šo jautājumu. Un, uh, ja komisāra Malstrojeme jau ir ceļā uz šo sanāksmi, uh, tad iespējams būs arī otrā diskusija kārta jautājumiem. Uh, tad uh, abām, abām komisijas pārstāvēm. Paldies, Varslēkungs. Paldies, eh, ka nedzētu mums šodien šo iespēju izteikties par uh, progresu, kas ir panākts. Īstenojot Stokholmas programmu. Ir pagājuši trīs gadi kopš Lisabonas eh, līguma stāšanās eh, spēkā un kopš uh, pamatiesību hartas uh, stāšanās spēkā, kas arī noteica to, ka Eiropas pilsoņi ir Eiropas integrācijas centrā. Un komisijas, kur sāka darboties 2010. gadā, ir spērus nepieciešamo soli lai padarītu šo Eiropas eh, tieslietu jomu par realitāti. Un, manuprāt, ir tiešām svarīgi, lai šajā konkrētajā fāzē mēs censtos eh, saprast, eh, ko esam panākuši šajā īsenošanā. Un tas ir jādara ne tikai ar Eiropas parlamenta draugiem. Ir svarīgi, ka iesaistās arī Nacionāla parlamenta pārstāvji kuriem, protams, ir ļoti sadīga loma šajā ziņā. Un pirmā lieta, kas mums ir jāaptur prātā, ir tas, ka Lisabonas līgums sniedz nacionālajiem parlamentiem nozīmīgu lomu, garantējot eh, subsidētas eh, principu ievērošanu. Un politikas eh, jomā, kas ir ļoti cieša uh, Uh, tuvā, uh, cilvēkiem kā, kā, kā pilsoņu jautājumu un tiesiskums uh, arī šajā jomā nacionālajiem parlamentiem ir ļoti svarīga loma. Šodien es tiešām vēlētos jūs iepazīstināt ar sasniegumiem, kādus esam panākuši šajās rīcība politiku jomās. Eh, kas eh, ir saistīts ar Stokholmas programmu, un šeit es domāju par iniciatīvām izaugsmes jomā, domāju arī par kriminālu tiesībām, domāju arī par pamata eh, tiesībām un nediskrimināciju, jo tas ir tas, ko skar Stokholmas programma. Un no sākuma sākšu ar pilsoņu jautājumu, tāpēc, ka uh, Šodien mēs uh, uh, diskutējam ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Manuprāt, eh, interesanti uh, Stokholmas programmā ir tas, ka uh, pilsoņi ir nosādīti uh, Eiropas uh, tieslietu jomas centrā. Un šajā konkrētajā jomā mēs esam arī iesnieguši Eiropas Savienības pilsoņu ziņojumu, kur ir noteikti ļoti praktiski soļi, lai garantētu to, ka pilsoņu dzīve uzlabosies. Uh, Mēs arī esam izstrādājuši ziņojumu, gadskārtējo ziņojumu eh, par fundamentālo eh, tiesību hartu. Un šī eh, ziņojuma mērķis nebija vienkārši uzrakstīt kārtējo ziņojumu, bet parādīt to, ka ir panācis progress, iznojot hartu. Jo sevišķi to, kā pamatiesību harta ir iekļauta galvenajās institūciju rīcību politikās. Un, protams, ir arī jāstāsta, kādas iespējamas problēmas var rasties dalībvalstīs. Mēs arī esam aktīvi cīnījušies eh, par eh, līdztiesību starp eh, sievietēm un vīriešiem. Komisija ir strādājusi priekšlikumu par mm, sieviešu kvotām uzņēmumu padomēs, kas ir bijis ļoti pretrunīgs priekšlikums. Tomēr Tas liecina par šo vēlmi garantēt uh, uh, šādu mm, normālu līdzsvaru uzņēmumu padomēs. Un tas, ka pilsoņi tiek nostādīti mūsu uh, rīcību centrā, tur ir ļoti svarīgs jautājums, par kuru jūs iepriekš runājāt. Tas ir jautājums par datu aizsardzību. Un attiecībā uz datu aizsardzību mēs cenšamies pastiprināt eh, pilsoņu tiesības, tāpēc ka mēs eh, visi aizvien vairāk sniedzam savus datus, izmantojot internetu, un tik tiešām ir laiks eh, pieņemt pastāvošos tiesību aktus, kas atbilst jaunajām prasībām, kādas uzstāda tehnoloģijas. Un tieši pateicoties eh, Lisabonas līgumam, parlamentam ir radusies iespēja eh, nolēmt par eh, datu aizsardzību, un mēs arī diskutējam ar parlamentu par šiem jautājumiem. Data aizsardzības reformai ir sakars ar to, ka tiek pasvināts pilsoņu tiesības, un tam ir arī saistība ar to, ka uzņēmumu uh, um, dzīve Eiropā kļūst vienkāršāka, ka tiek ierosināts uh, vienots datu aizsardzības režīms, uh, nevis uh, pastāvošie 27. Tas uh, ļaus uh, Eiropas uzņēmumiem ietaupīt tīri uh, cenu ziņā aptuveni 2 uh, eh, eh, miljārdi gadā tiks ietaupīti šādā veidā. Līdz ar to ir ļoti eh, svarīga šī kombinācija, ka centrā tiek nosādīti uh, pilsoņi, tiek pasimināts viņu tiesības, un tajā pašā laikā arī tiek garantēts, ka mūsu rīcība tieslietu jomā ļoti ciešā uh, mērā ir saistīta ar izaugsmi. Un šajā jomā, sasaistot ar izaugsmi to, ko mēs ierosinām, šī mandāta ietvaros ierosinām tādas pasākums kā uh, lot and businesses and consumers. Uh, Kvatur jautājums, uh, kas uh, visu šo priekšlikumu mēs esam vienkāršojuši, ir arī uh, priekšlikums uh, par maksāt uh, nespēju un priekšlikums uh, attiecībā uz maksāt uh, nespēju. Uh, Tā mērķis ir garantēt, ka brīdī, kad uh, uzņēmums ir nonācis sažģītā situācijā, visi elementi tiks ņemti vērā. Tie būs elementi, kas uh, ļaus uh, uzņēmumam turpināt darbību, ja šīs grūtības ir pārējošas dabas. Bet tad um, tiks liks uzsvers uz uzņēmumu izdzīvošanu, un uh, tā lielā mērā ir daļa no mūsu uh, rīcības aktivitātēm, kuras ir saistītas tieši ar izaugsmi. Un uh, mēs arī esam izstrādājuši uh, priekšlikumu par uh, līguma uh, tiesībām attiecībā uz mazajām sūdzībām, lai garantētu to, ka būs uh, vienkāršāk patērētājiem, kā arī mazajiem uzņēmumiem atgūt uh, savu naudu vienkāršā veidā un e, šobrīd e, ierobežojums vestušas e, eiro nav, nav pieteikams. Mēs vēlamies, lai būtu vienkāršotas procedūras līdz desmit tūkstošiem, lai tas kļūtu ar lielāku nozīmi. Tad šie nelielie pasākumi, kas ir saistīti ar tieslietām, ir ļoti svarīgi tomēr. Eh, rīcība, ar kur esam iepazīstinājuši un to, ko esam pieņēmuši, ir arī aktivitātes eh, tieši ģimeņu labā. Piemēram, esam ieviesuši jaunas noteikumus 2010. gadā attiecībā uz šķiršanās eh, lietām ehm, starptautiskajiem pāriem. Un tas attiecās uz 140 tūkstošiem pāru Eh, tur mēs runājam par šo starptautisko elementu. Eh, viņiem visu šī procedūra tiks lielā mērā atvieglota. Esam arī ierosinājuši priekšlikumu par eh, starptautisko ko mantojuma uh, tiesību jautājumiem ir svarīgi, uh, lai tiktu noteiktas jurisdikcijas ar uh, šiem te 450 uh, tūkstošiem gadījumu, kur ir šie starptautiskie elementi. Ir, tas tiek viss tiek, tiek darīts, uh, lai vienkāršotu ģimeņu dzīvi. Un tad kriminālajās tiesībās esam panākuši daudz. Stiprinot procesuālās tiesības, mums ir bijušas ļoti dzīvīgas diskusijas arī Beļģijas eh, prezidentūras laikā attiecībā uz eh, piekļuvu advokātam, kā arī uz eh, interpretācijas tiesībām, uz, uz, uz tulkojumu tiesībām, lai gadījumā, ja cilvēks tiek arestēts kādā dalībvalstī, tad ir šīs te tiesības kas eh, jūs eh, aizsta, aizsargā eh, kā aizdomās turamo. Mēs esam panākuši milzīgu progresu šajā ziņā. Piemēram, priekšlikums ehm, attiecībā uz pieeja advokātam, mūsuprāt, ir ļoti svarīgs solis uz priekšu procesuālo tiesību jomā. Un mēs arī esam centušies domāt ilgtermiņā, jo sevišķi tas atspoguļot mūsu iedzināšanos uh, uh, jautājumos, kas saistīti ar Eiropas uh, ģenerāla mm, prokurora darbību. Nākamajā diskusiju sesijā jūs par to detalizētāk varēsiet diskutēt. Tomēr, manuprāt, ideja, kas ir pamatā Eiropas ģenerāla prokurora mm, biroja izveidai, tas viss pastiprinās cīņu pret noziedzību, pret uh, finan Eiropas Savienības interesēm. Un te atkar ir šī e, savienojošā līnija, kas saista mūsu rīcību politikas, kā ir jāgarantē, lai tiek aizsargāti pilsoņi, ka tiek aizsargāts budžets un viss, ko mēs varam e, darīt izaugsmes labā, e, arī tiek darīts. Līdz ar to ir liels sasniegums šajā jomā šie eh, sasniegumi nevienmēr ir bijuši vienkārši, un kas ir pilnīgi normāli, tāpēc, ka uh, tie ir pamatu pamats eh, tam, uh, ja mēs vēlamies garantēt uh, tiesiskumu. Mēs, protams, neskaram uh, tiesu sistēmu, tomēr tas ir pamats uh, tam, lai būtu šāda tiesiskuma tradīcija dažādās dalībvalstīs. Un tāpēc ir uh, svarīgi panākt progresu šajā jomā. Un, manuprāt, ir arī interesanta iniciatīva, kuru esam izstrādājuši, un eh, eh, tā ir šīs tiesiskuma salīdzinošās tabulas, un eh, ideja tam pamatā ir skatīties, cik efektīvas ir tiesiskuma sistēmas, lai aizsargātu izaugsmi, cik daudz uh, laika nepieciešams, ja jūs esat uzņēmējums un jums ir tiesas lēmums, cik daudz tas izmaksā un tā tālāk. Uh, Manuprāt, eh, protams, ka eh, tas bija pirmais mēģinājums eh, izstrādāt šādu priekšlikumu, tomēr, manuprāt, rezultāti ir tiešām interesanti, un tas arī liecina par to, cik varbūt efektīva tiesu vara dažās dalībvalstīs. Bet citās dalībvalstīs savukārt ir aizkavēšanās gadījuma atbildība par rīcību ir dalībvalstu atbildība. Un tas uh, arī liecina, uh, ka ir uh, iespēja uzlabojumiem, kas arī rada uh, investoru uzticību darboties kādā dalībvalstī. Līdz ar to efektīva uh, tiesu sistēma arī ir izaugsmas elements un uh, ekonomiskās atlapšanas elements. Īsumā tas ir viss no manas puses. Varētu runāt vēl vairāk, tomēr priekšsēdētājkungs par to nebūs apmierināts. Tas vienkārši liecina par to, cik ļoti esam mm, uzlabojuši situāciju šajā jomā, un, un es domāju, ka tagad ir vienāds laiks pārdomāt to, kas vēl ir jādara. Es domāju, ka Eiropas parlaments to ir, dara ar saviem ziņojumiem, un mēs paši arī par to domājam būs novembrī liela uh, uh, konference, lai uh, diskutētu par visiem tiesiskuma aspektiem, un uh, tā mēs varēsim virzīties uz priekšu. Paldies, Lebēls kundze, par šo prezentāciju, un paldies par jūsu darbu kā Digi Justice vadītājai. Eh, Redingas kundze vakarien uzstājās, um, vakardien mūsu komitē un arī runāja par šo novembra konferenci, kas uh, tiks organizēta arī es tajā piedalīšos kā Liba komitejas vadītājs un uh, priecājamies arī, ka ieradusies Malstrējums uh, kundze, uh, kura uh, Eiropas komisijā ir atbildīga par iekšlietām. Šis jautājums, protams, ir ļoti saistīts ar mūsu uh, diskusiju pirmo sesiju. Un pēc tam arī sāksies uh, diskusijas, kurās varēs iesāties uh, Nacionāla parlamenta pārstāvi un Eiropas parlamenta deputāti. Jūs varēsiet paust savus viedokļus e, vai arī ilustrēt uh, situāciju ar uh, saviem piemēriem. Māsrāvs kundze, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, godāmie nacionālo. Uh, parlamenta pārstāvi, Eiropas parlamenta pārstāvi. Man ir liels prieks uh, būt uh, šodien šeit klāt un uh, apspriest Stokholmas programmu. Un tā lielā mērā kopš 2009. gada ir bijusi bākuguns mūsu darbam, un es domāju, ka šobrīd ir laiks apkopot rezultātus un pastāstīt par progresu šajā jomā. Mēs esam apstiprinājuši ļoti svarīgu direktīvu par uh, cilvēku tirzniecību, lai radītu instrumentus šīs eh, mūsdienu verdzības eh, apkarošanai. Parlaments ļoti ir atbalstījis eh, priekšlikumu apkarot bērnu seksuālu izmantošanu, kas ietver gan šādu noziegumu novēršanu, gan upura aizsardzību. Ir apstiprināts arī priekšlikums par šaujamieročiem un vienošanās par terorisma finansējumu izsakošanu pasažieru dātu nolīgums ar ASV un Kanādu, un mēs esam pavirzījušamies uz priekšu arī eh, apkarojot uh, radikālos tīklus. Mm, šis priekšlikums tika uzsākts, uh, apstiprināts pagājušajā gadā, un uh, tā mērķis ir radīt tīklu, ka, kura uzdevums būtu cīnīties pret ekstrēmismu un radikalizēšanos Manā atbildībā ir arī imigrācijas jautājums. Šodien mēs par to nerunājam, tomēr es ļoti priecājos par to, ka pēc vairāku gadu diskusijām Eiropas parlaments pagājuši gada ar, pagājuši nedēļu ar lielu vairākumu nobalsoja par gaidāmā Eiropas patvērumu procesa direktīvu un dalībvalstis, protams, arī aktīvi pie tā ir eh, strādājušas, bet eh, lēmums pašlaik ir pieņemts, un tas ļaus mums nodrošināt konsekventus, augstus standartus, eh, procedūru kvalitāti un prasības attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas bēg no vajāšanas citās valstīs un meklē patvērumu Eiropā. Ir noslēgta vienošanās arī starp Schengenas valstu valdībām, kas tika vairākus gadus apspriests, bet tas viss nebija Stokholmas programmas daļa. Uh, Tomēr eh, starplaikā parādījās, eh, cik eh, šīs lietas ir svarīgas, un mēs redzējām, cik būtiski ir būt elastīgiem un juridiskā ziņā būt gataviem risināt šos jautājumus neatkarīgi no piecu gadu plāniem, jo pasaule attīstās ļoti ātri. Ir arī vairāki svarīgi priekšlikumi, kas pašlaik tiek apspriesti, bet vēl nav pieņemti. Lebājas kundze ap uzsvērt, cik svarīgi ir apkarot noziedzību. Un uh, mēs vēlamies nodrošināt, kā mēs sniedzam uh, tajā savu ieguldījumu. Noziedzība, protams, ir uh, kaitīga ne tikai individuālajiem pilsoņiem un uh, sabiedrībai kā tādai, bet uh, mēs zinām, ka milzīgas naudas summas nonāk noziedzības arī noziedzīgu organizāciju rīcībā, un mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai tā, tas tiktu atgriezts sabiedrībai. Tāpēc mēs esam paredzējuši priekšlikumu, lai konfiscētu noziedzīgi iegūtas līdzekļus. Tas ir efektīvs veids, kā cīnīties pret organizēto noziedzību. Saistībā ar to mēs gatavojam pirmo antikorupcijas ziņojumu, kuru, kurš būs pirmais komisijas ziņojums šajā jomā. Um, Mēs eh, vērtējam to, ko dalībvalstis eh, dara, lai risinātu korupcijas problēmu. Tā pastāv visās dalībvalstīs un eh, ir piesardzīgas aplēses, kas nosaka, ka korupcijas apjoms ir aptuveni 120 miljārdi eiro, un tas ir viss es budžets viena gada laikā. Uh, Ja mēs varētu atgriezt šo naudu sabiedrībā, tad uh, mēs varētu ļoti būtiski uzlabot budžeta situāciju. Bet es nedaudz ieskicēšu arī nākotnes attīstību. Pašlaik mēs runājam par uh, tieslietu jautājumiem un iekšlietas pašlaik uh, tajā iekļaujas. Komisijai ir uh, tiesiskas pilnvaras darboties. Uh, un uh, uh, padome un parlaments koplēm procedūrā var pieņemt attiecīgas aktus. Es eh, zinu, ka ir, ka tiek gatavots ļoti detalizēts eh, katalogs, lai apstiprinātu jauno programmu. Mēs eh, runājam par jauno institucionālo sadarbību, mēs ļoti augstu vērtējam parlamenta lomu un nacionālo parlamenta lomu, kuri Lisabonas līgumā ieguva arī jaunas pilnvērs. Mēs, protams, gribētu gūt progresu īstenošanā un jaunu prioritāšu noteikšanā, un tāpēc mums ir svarīgi runāt ar jums, ar dalību valstīm, ar dažādām iesaistītajām pusēm, ar zinātniekiem, NVO, un veidot dzīvu dialogu par šīs jomas nākotni mēs domājam arī par to, kā izveidot kopīgu politisku darba kārtību ministru līmenī un pēc dažām nedēļām Lietuvas, Lietuvā notiekošā samita laikā mēs par to runāsim. Mums ir jāizvēlas jaunie izaicinājumi, kuriem pievērsīsim galveno uzmanību, kuri būs akt, aktuālākie riski, cilvēku tirzniecība, narkotika tirzniecība un tam līdzīgi. Kā mēs to lab, labāk varam izdarīt, lai uzlabotu solidaritāti un veidot kopīgu tiesības sargājošo kultūru? kā novērst uh, noziedzīgu organizāciju iedzīvošanos. Um, tas viss, protams, ir jādara, ievērojot pamatiesības, lai nodrošinātu la drošāku Eiropu un pamatiesību ievērošanu. Mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, bet uh, es pieminēšu uh, Pavisam īsi Eiropoli, es zinu, ka arī tas ir jūsu darba kārtībā, tāpēc es nedaudz pie tā pakavēšos. Mēs esam uh, izstrādājuši jaunu priekšlikumu par Eiropolu pēc Lisabonas līgumas spēkā stāšanās. Vēlamies, lai tā būtu aģentūra, kas saņem plašāku informāciju, labāku informāciju, lai rezultāti tiek apkopoti, lai vadība būtu aktīvāka, lai tiktu uzlabots informācijas plūsmas un racionalizēta pārvaldība. Uh, Būtisks jauninājums mūsu priekšlikumā ir uh, parlamentārās kontrolas uzlabošana, kas pirmoreiz ietver arī nacionālos parlamentus. Parlamenta uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga, lai sasniegtu labu un uh, tiesību sargājošo iestāžu darba līmeni, un, protams, ka ne jau komisija izlēma to, kā jūs uh, organizējat uh, sadarbības starp parlamentiem. Tomēr gribēju teikt, ka gan Eiropas parlamentam, gan nacionālajiem parlamentiem būs ļoti būtiska loma, lai nodrošinātu uh, ka Eiropols uh, darbojas atbilstoši savam mandātam un ievēro noteikumus. Uh, jāpievērš lielāku uzmanību politikai, administrācijai un finansējumam. Paturot to prātā, mēs esam sagatavojuši virkni priekšlikumu, kas ļaus jums uh, veikt parlamentāro kontroli, konsultēties ar daudz, par daudzgadu darba programmu, uh, Mēs uh, esam paredzējuši riska novērtējumus, aktivitāšu apkopojumus, un Eiropas parlaments saņems ikgadējos plānošanas dokumentus un varēs pildīt savu budžeti uzraudzības funkciju. Mēs uh, gribētu aicināt uh, valdes uh, un, direkto, un uh, aģentūras direktori arī piedalīties šajā sanāksmēs. Mēs Mēs esam sagatavojuši priekšlikumu arī par uh, tiesību sargājošo iestāžu darbinieku apmācības schēmu un, uh, kā jau daudz no jums apzinās, komisija ir piedāvājusi apvienot Sepol ar Eiropolu. Mēs uzskatām, ka tas radītu sinerģijas efektu, atbrīvotu resursus, uh, nodrošinot uh, ambiciozu apmācību programmu un veidotu vienotu pieeju visām tiesības sargošajām iestādēm. Apvienotā karalista ir lēmusi slēgt Ramsilas uh, skolu un tas ļautu uh, nodrošināt tu, šīs apmācības turpināšanu. Ja mēs neveiksim ietaupījums šeit, tad nauda būs jāmeklē citur, jo jaunais daudzgadu finanšu plāns, protams, saskaras ar būtiskiem budžeta ierobežojumiem, tajā skaitā aģentūrām. Un ja mēs vēlamies nodrošināt tiesības sargājošo iestāžu darbinieku apmācības schēmu, nauda ir jāatrod. Uh, Kopā ar uh, Francāzu Lebāju es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus, uzklausīšu jūsu jautājumus, un es varu solīt, ka mēs uzturēsim pastāvīgu dialogu ar jums, lai nodrošinātu attiecīgu uh, pēctecību, un uh, paldies priekšstādātājiem par šo iespēju. Paldies, uh, komisāra Mālstrēma. Un uh, paldies arī Francāzai Lebājai par uh, prezentāciju. Jūs vēlreiz uh, norādījāt, ka tieši tā ir starp parlamentu sadarbības kompetence, proti uzraudzīt situāciju, kā tas ir paredzēts Lisabonas līgumā, iesaistot šajā darbā arī parlamentus. Tas nozīmē mūs, Eiropas parlamentu, nacionālos parlamentus. Un Mēs jau šeit runājām par Eiropolu. Ir eh, dažādi argumenti par eh, apvienošanu, par to mēs eh, runājām no rīta, bet pašlaik es došu vārdu tiem deputātiem, kuri vēlas paust komentārus vai uzdot jautājumus. Mums jau ir neliels sarakstīns un sākšu ar to, ka došu vārdu Falsona kungam, kurš pārstāv Maltas parlamentu. Falsona kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, mēs visi piekrītam vienai lietai. Sadarbība ir ļoti būtiska. Komisāra Mālstrēma to uzsvēra un sacīja, eh, ka pārrobežu noziedzībai ir starptautisks raksturs, cilvēku tirzniecība, narkotika tirzniecība un tam līdzīgi. Un es eh, domāju, ka Ņemot vērā reģionu, no kura es nāku, ir jāpiemina nelegālā migrācija un uzlabojumi, kas eh, tiek piedāvāti patvērumu iegūšanas procesā. Par to eh, daudz Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā ir diskutēts. Ir labi, ka mēs eh, veidojam standartus un vispārējo, bet kā tad ir, kādi tad ir apstākļi dažās uzņemošajās valstīs, piemēram, manā valstī. Uh, Nesam statistika pierāda, ka Malta ir astotā uh, valsts pasaulē, pēc Jordānijas, uh, kur mēs zinām, kāda ir situācija ar bēgļiem, bet tā ir astotā valsts pasaulē bēgļu uzņemšanas uh, ziņā. Un Es saprotu, ka mēs gribam uzlabot standārtu sadarbību, bet eh, kā ir ar ierobežojumiem, ar kādiem saskaras dažas valstis? Būtībā mana valsts ir Eiropas Savienības dienvidu robeža un sadarbība ar trešajām valstīm, kas nav ES dalību valstis, eh, patvērumu meklētāju jomā nepastāv. Šāda sadarbība nemaz nav iespējama. Paldies, Falsona kungs, un tagad došu vārdu Severīnska kungam, kurš pārstāv uh, cilvēktiesību komiteju Polijas parlamentā. Paldies priekšsādātājiem! Es vēlētos uh, paust uh, divus komentārus par priekšlikumu, ar kuru mūs šodien iepazīstināja komisija. Šajos uh, gados mēs nevaram izvairīties no tā, ka pieauga Eiropa loma un uh, tā sniegto pakalpojumu loma. Tā ir Eiropas līmeņa struktūra, kas palīdz nacionālajām iestādēm. Pieaugošā datu plūsma ir tāda, no kuras nav iespējams izvairīties, un Eiropol un tās pārvaldība ar Eiropolu ir ēģņu rokās. Tāpēc Eiropol mums var nodrošināt efektīvus uh, kontrolas instrumentus, lai aizsargātu datus un privātos datus. Lai varētu to paveikt, ir nepieciešama laba parlamentārā kontrola. Un es domāju, ka labākais risinājums, kā jau tika ieteikts, kā to piedāvāja viens eh, Vācijas runātājs, būtu izveidot starp parlamentāru komisiju, nevis eh, kaut kādu smagnēju eh, Eiropas līmeņa struktūru. Un, ja runājam par CEPAL un Eiropol apvienošanu, es domāju, ka no tā vajadzētu mēģināt izvairīties. Jo Tad, kad Eiropas institūcijas iegūst aizvien lielāku nozīmību, tam ir tendence pārvērsties par uh, iestādēm, kas uh, izrāda spēku, nevis uh, kuras eh, vienkārši sniedz palīdzību un konsultācijas nacionālajām iestādēm. Tāpēc es domāju, ka būtu labāk saglabāt status quo. Man gan ir jāatzīmē, ka kontrola no nacionālo parlamentu puses ir jānodrošina, izmantojot eh, starpparlamentāro komiteju. Tā ir laba ideja. Un tagad eh, vārds Eiropas parlamenta deputātai Argentīnī kundzei. Liels paldies priekšsādātāji, vai es drīkstu runāt holandiski. Jā, paldies priekšsādātāji. Komisāre Malstrēma sacīja, ka Stokholmas e, programma e, bija tāda starpvaldību programma, un tāpēc ir jautājums, vai šāda liela mēroga programma tiks izveidota arī nākotnē. Es labprāt gribētu zināt un saprast, ko, kāda ir jūsu vīzija, ko jūs gribētu redzēt šādā programmā attiecībā uz tieslietu sadarbību. Bet es gribēju pakomentēt dalību valstu sadarbību. Atsevišķas lietas uh, nav regulētas, piemēram, Eiropas āresta rīkojums. Tas balstās uz savstarpēju uzticēšanos, bet uh, gribēju zināt, kā mēs varētu uzlabot sadarbību tieslietu jautājumos, uh, kas uh, sniegtos pāri savstarpējai uzticībai un atzī savstarpējai atzīšanai. Es uh, redzu, ka dalībvalstu parlamenti domā to pašu. Ko tad uh, viņi darītu, ja kāds uh, ar trešo valstu pilsoni, ja viņi zinātu, ka mm, šajā otrā valstī tiesiskā situācija nav tikpat laba kā pie viņiem. Tāpēc eh, šādai programmai būtu jābalstās uz tieslietu un policijas sadarbību, nevis eh, uz eh, savstarpējo uzticību. Ir jābūt zināmai harmonizācijai. Uh, jo pretējā gadījumā mēs eh, nevarēsim nodrošināt labāku integrāciju. Ja nav citu komentāru, saka priekšsādātājs vai jautājumu, tad uh, redzu, ka neviena roka nav pacelta, tāpēc es uh, došu vārdu tagad diskusijas dalībniekiem, varbūt uh, Lebājas kundze var pakomentēt uh, tikko sacīto. Es atbildēšu uz pēdējo jautājumu priekšsādātāju, jo tas bija adresēts man laikam. Man tā šķita. Es neapstrīdu to, ka ir nepieciešamas, nepieciešams minimālās prasības, un ko tad mēs esam izdarījuši. Nu, mūsu mandāts ir tieši šāds. Ja jūs radāt minimālos standartus procesuālajām tiesībām, tad tas ir domāts tieši tam, lai vairotu uzticību partneru sistēmām. Tā tie ir tiesību akti, par kuriem jāpanāk vienošanās, un mēs domājam par nākotni, par to, kas nākotnē būs nepieciešams papildus tam, kas jau ir izveidots, lai vairot šo uzticību. Un atgriežoties pie Eiropas uh, āresta rīkojuma, tas bija starpvaldību lēmums, tā ir taisnība, bet sākot no nākamgada Komisijai būs pilnvaras tām dalību valstīm, kuras eh, neīsteno to pienācīgi, eh, norādīt, ka situācija ir jālabo. Tāpēc es domāju, ka ir jāraugās uz kombināciju starp minimāliem standartiem un tiem pasākumiem, kurus mēs veicam, lai uzlabotu savstarpējo uzticību dalību valstu vidū tiesiskās sadarbības jomā. Uh, Es domāju, ka daudzi no jums kādā brīdī runās par apmācību, eh, kas ir ārkārtīgi būtiska, un es gribēju teikt, ka mēs plānojam apmācīt eh, pusi no tiem darbiniekiem, kas strādā tieslietu jomā līdz 2020. gadam. Tātad tā ir kombinācija no savstarpējās uzticības un minimālajiem standartiem, kas droši vien ir atbildi uz nākotnes izaicinājumiem. Paldies par šiem komentāriem, komisāri Malstrēm, lūdzu. Labi, es sākšu ar jautājumu, ko uzdeva Maltas uh, parlamenta pārstāvis. Jūs uh, to sacījāt, un es pilnībā piekrītu, ir uh, nepieciešams panākt kaut kādu kopēju ietvaru, lai paredzā, palīdzētu visvairāk skai, skartajām valstīm, bet Malta, Maltai, protams, geogrāfiskais izvietojums ir tāds, ka tā saskaras ar lielām migrācijas spiedienu, migrācijas plūsmas spiedienu, un tā ir ļoti blīvi apdzīvota valsts. Mēs to apzināmies, un mēs mēģinām palīdzēt Maltas iestādēm pēc iespējas vairāk. Es personīgi uh, esmu uzsākusi sekundārās eh, pārvietošanas programmu Maltai, bet 25 eh, eh, dalību valstis atbalsta schēmu noraidīja un bez dalību valstu atbalsta to nav iespējams izdarīt, tāpēc mums ir jāraugās, vai ir iespējams izveidot kaut kādu regulatīvu fórumu, kur uh, ir eh, iespējams apspriest šos jautājumus, lai palīdzētu tām valstīm, kas saskars ar lielu spiedienu. Šodien tā ir Malta, citu dienu tā var būt eh, kāda cita valsts. Daudzas valsts saskars ar spiedienu. Ir jāraugās, vai mēs varam palīdzēt ar naudu, vai ar eh, resursiem, vai ar tehnisku atbalstu no Eiropas komisijas. Uh, bet mēs varam iesaistīt uh, dalībvalstis uh, relokācijas programmā tikai brīvprātīgā kārtā. Mēs uh, esam vērtējuši Maltas situāciju un esam izdarījuši ļoti svarīgus secinājumus. Raugāmies, kā ir iespējams situāciju uzlabot un ko ir iespējams darīt, bet pastāvīga solidaritātes schēma vai pārvietošanas schēma nav guvusi dalībvalstu atbalstu. Uh, Savienībā ir 27 valstis, un no tām 25 ir pret eh, šādu schēmu, tāpēc nav nekādu iespēju to izveidot. Vēl man eh, viens deputāts uzdeva jautājumu par eh, Eiropolu kontroli. Es atzīstu, ir ārkārtīgi būtiski, ka tiek nodrošināta Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu kontroli, bet to, kā tas darīt, to, kā to realizēt, ir jūsu ziņā. Ir jādomā, kā nodrošināt uzticību tiesla, eh, ties, eh, tiesību sargājošo iestāžu sadarbībai un kā nodrošināt parlamentāro uzraudzību. Es domāju, ka visas trīs uh, Eiropas uh, Savienības institūcijas un dalību valstis ir uh, ļoti ambiciozas, domājot par apmācību, par uh, policijas kultūras un zināšanu uzlabošanu visā Eiropā, bet mēs saskaramies ar budžeta samazinājumiem, un es nedomāju, ka CEPOL šodien to varētu nodrošināt, tāpēc apvienošana varētu būt iespēja ietaupīt resursus, lai saglabātu šo apmācību. Ja parlaments un uh, padoma nepiekritīs šim priekšlikumam, kaut arī visas institūcijas saka, ka mums ir jāraugās uz visām aģentūrām un jādomā, kur apvienošana varētu sniegt ietaupījumu, tad mums uh, šos resursus vajadzēs meklēt citur. Es nezinu, kur to atrast. Es aicinātu parlamentus papētīt uh, Eiropola priekšlikumu, jo tad to būtu iespējams, uh, tad būtu iespējams apspriest, ko darīt ar Cepolu. Nu, mūsu priekšlikums ir vērsts uz to, lai nodrošinātu parlamentāru uzraudzību un uh, demokrātisku atbildību un tam līdzīgi. Kāpēc mēs negribam katalogu ar prioritātēm nākotnē? Jā, mums, uh, mēs esam uzsākuši dialogu un iesaistam tajā dalību valstis. Tomēr mēs negribētu veidot ļoti detalizētu katalogu, jo tas uh, attiecas uz uh, laiku pirms Lisabonas uh, līguma spēkā stāšanās, jo toreiz tā bija starpvaldības sadarbība, bet uh, pašlaik tā ir Eiropas atbildības joma, un mēs uh, tuvāko gadu laikā par to domāsim. Paldies! Paldies Libājas kundzei un Malstrēmas kundzei, un ja jūs atļausiet, es personīgi gribēju piebilst, ka būtisks punkts manā izpratnē ir tas, ka mēs runājam par Stokholmas programmas uh, esošo situāciju. Tā ir spēkā, tā darbojas, tā tika apstiprināta 2009. gada decembrī Zviedrijas prezidentūras laikā, un mēs uh, esam sapratuši, ka tas bija turpinājums pirmajai pagaidu programmai, kas tika apstiprināta 1999. gadā, un uh, pēc tam 2004. gadā vēl vienai programmai, bet tomēr šī dinamika ir jāskaidro atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Tā ir padomē pārstāvēto valdību dinamika, stratēģiju noteikšana, tieslietu un policijas sadarbības jomā. Tas vairs nav trešais pīlārs, un tagad tā ir Eiropas politika, tā ir likumdošana, kas uh, tiek veidota, iesaistot gan Eiropas parlamentu, gan nacionālos parlamentus, un tas nozīmē, ka nākamo piecu gadu laikā, tad, ja kaut kāda programma aizstātu Stokholmas programmu, drošības un tieslietu jomā, tad tā ir jābalstās uz starpiestāžu nolīgumu, kurā būtu iesaistīta komisija Eiropas parla un Eiropas parlaments, ne tikai padome, kurš, kura varētu izdomāt, ko tad darīt. Tā tas līdz šim bija. Stokholmas programmas darbības laikā to apstiprināja rotējošās prezidentūras. Toreiz gadījās tā, ka tā bija Zviedrijas prezidentūra. Uh, Un uh, tas sakrīt ar Lisabonas līguma spēkā stāšanās laiku, bet uh, apzināsimies, ka Lisabonas līgums ir spēkā, tas paliks, un kā nākotnē ne tikai padome vien, bet arī parlaments noteiks prioritātes uh, brīvības, drošības un uh, tieslietu jomā, un būs jāveido pilnīgi jauni spēles noteikumi. Tas vairs nenotiks balstoties uz uh, starpvaldību sadarbību. Tas ir svarīgs arguments, un es vienmēr uzsveru, cik svarīgi ir apmācība, izglītība. Un cik svarīgi ir uh, izglītot ne tikai tiesnešus un uh, prokurors, bet arī juridiski apmācīt uh, advokātus, juristus, kuri būs vissvarīgākais instruments, lai nodrošinātu šī, šo jauno Eiropas uh, tiesību aktu kopuma īstenošana tieslietu, iekšlietu un drošības jomā nodrošinot to, kā tiek uh, ņemti vērā Eiropas tiesību pamatprincipi, ieskaitot uh, Eiropas pilsoņu pamatbrīvību hārtu, kur arī ir daļa no Lisabonas līguma. Tāpēc juridiska izglītība ir ārkārtīgi svarīga. Un uh, ne tikai tieslietu izglītību, tāpēc ir svarīgi sasniegt uh, praktizējošos juristus, lai nodrošinātu, ka Eiropas uh, likumdošana tiek efektīvi īstenota. Un ka tiek uh, veidot Eiropas līmeņa likumdošanas pievienotā vērtība. Paldies visiem runātājiem, un tagad pāriesim pie pēdējās šī rīta diskusijas. Tas, tā būs jau jauna paneļa diskusija. We welcome in the podium. Mēs tagad sveicam pie prezidija galda, tātad aicinām pie prezidija galda mūsu viesus, kuri piedalīsies uh, rīta sēdes uh, pēdējā sadaļā, runājot par um, to, ka ir nepieciešams efektīvāk cīnīties pret pārobežu noziedzību Eiropas līmenī, un mēs tagad runāsim par Eirodžast, kas veido juridisko ietvaru, un arī runāsim par iespēju izveidot Eiropas prokurora biroju. Take your seat. Hi, good morning. Please take your seat. Hi, there you go. Legal practitioner. <laughs> there you go. Yeah. So, I was reminded. Tātad es jums uh, nu, pats uh, centos atgādināt, cik Eurojust ir svarīgs un arī par, uh, par Eiropas prokurora biroju par Eiropas Savienības līguma 85. pāntu par cietušo aizsardzības nodrošināšanu Komisijas uh, rīcības plāns ir pieņemts, ir uh, sasniegts ievērojams progress procesu alajās tiesībās, tiesības uz rakstisko mutisko tūkošanu, uz um, advokātu palīdzību. Tagad šis, um, šie principi ir pieņemti, un tagad mēs gaidām plenārsēdē, ka tiks apstiprināts tātad tiesības uz advokātu. Uh, Tas ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem. Un mēs virzamies uz Eiropas uh, prokurora biroja izveidi. Tagad uh, apspriedīsim šos jautājumus. Uh, mēs esam sek sekojuši Eirodžās darbībai saskaņā ar um, Eiropas Savienības darbības līguma 85. pantu. Tātad uh, tas bija kā izavē, izējas punkts virzoties uz Eiropas prokuroru biroja izveidi. Tagad mūsu viesi, uh, kas uzstāsies, ir Marieta Karamanlī, kas pārstāve Francijas Nacionālās asamblējas Eiropas lietu komiteju ir tās vicepriekšsēdētāja. Tā, mm, Ingrīdu Mašlu Klauzenu, kas pārstāv Austrijas parlamentu un ir um, Austrijas pārstāve Eirodžast, un Giovanni Kesslers ir Olaf ģenerāldirektors. Tātad šīs birojas uh, Eiropas Savienībā cīnās pret uh, korupciju, un Holgers Mats ir Eiropas Krimināla tiesību asociācijas priekšsēdētājs. Tagad vārds Marietai Karamanlī. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Uh, direktora kungs, godātie kolēģi deputāti. Vispirms gribu uzteikt uh, šo iniciatīvu, ko ir uzņēmusies Pilsonisko brīvību tieslietu un iekšlietu komiteja kopā ar ties, uh, ar um, juridisko lietu komiteju un ko ir uzņēmies Lopes Agilārkungs un Klaus Hainz Lēne proti organizēt šo starpparlamentu konferenci, uh, jo ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamenta deputāti un Nacionālo parlamentu deputāti varētu apmainīties ar viedokļiem par Stokholmas programmu un tiem dažātajiem jautājumiem, kas ir iekļaut šajā programmā. Tādēļ ir uh, šīs dienas diskusijā es esmu izvēlējusies vairākus tematus, uh, par ko vēlos runāt. Lisabonas līgums ir Eiropas parlamentu padarījis par līdzlikumdevēju iestādi, un šis līgums piešķir īpašas um, kompetences arī dalību valstu parlamentiem. Tātad, runājot vispirms par regulas uh, priekšlikumu, ko ir izstrād, ko paredzējusi komisija iesniegt par Eirojust, šeit pēc mūsu rīcībā esošās informācijas galvenais mērķis ir uzlabot eiro just pārvaldību, uh, mazināt uh, administratīvās funkcijas, kam tiek veltīts pārāk daudz laika. Tas ir uh, progress Tas uzlabos uh, eiro jūsu darbības efektivitāti un nacionālie um, dalībnieki varēs vairāk uzmanības veltīt uh, operatīvai darbībai un cerams, ka šis uh, regulas projekts arī runās par to, kā Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti piedalās Eirojus darbības izvērtēšanā. Tur tomēr uh, priekšlikums neiet tik tālu, ka Eirojust būtu tiesības uzsākt kriminālu izmeklēšanu, lai gan tas ir paredzēts atbilstošajā līguma pantā. Protams, um, būs grūti vest uh, vienlaicīgi sarunas gan par uh, kriminālu izmeklēšanas uzsākšanas tiesībām, gan arī par uh, Eiropas uh, prokurora biroja izveidi. Bet tātad šis ja, šī jaunā Eirojust regula būtu svarīgs elements virzoties uz e, Eiropas prokurora biroja izveidi. Un tas arī neskars visas dalību valstis. Ir jāturpina turpmāk arī tiesību aktu e, pārskatīšana un arī e, e 2008 gada 16. decembra lēmuma transponēšana dalību valstīs, jo ne visas dalību valstis to ir izdarījušas, arī Francija to vēl līdz šim nav izdarījusi, bet šīs uh, likums, kas transponē attiecīgo lēmumu, uh, stāsies spēkā pēc dažām nedēļām Francijā. Uh, uh, uh, Tagad es nonāku pie otrā priekšlikuma, proti izveidot Eiropas eh, prokurora biroju. Pirmo reizi šī ideja Eiropā eh, parlamentā izskanēja eh, toreiz, kad parlamenta prezidents bija Klaus Henšs. Un akadēmiskā jomā šis priekšlikums izskanēja 1997. gadā, Eh, juristu grupā profesoras Mirējas Delmas Martīs vadībā nāca klajā šādu priekšlikumu. Dažiem šī ideja uh, likās diezgan uh, traka, u, bet tagad šāds priekšlikums jau ir ierakstīts Lisabonas līguma 86. pantā. Abas Francijas parlamenta palātas ir paudušas stingru atbalstu šim priekšlikumam, uzskatot to par lielu progresu Eiropā tieslietu jomā. E, Nacionālā asamblēja ir pieņēmusi pat divus ziņojumus. Pirmo jau 2002. gadā iestājoties par Eiropas prokuroru biroja izveidi. Otrs ziņojums pēc manas iniciatīvas tika pieņēmts 2011. gadā gadā. Uh, un jāsaka, ka Francijā par šo priekšlikumu ir vienprātīgi gan pozīcijas, gan opozīcijas pārstāvji. Un arī Nacionālā asambla ir vērsusies valsts padomē. Šo prasību ir iesniedzis premjerministrs 2011. gadā prasot veikt padziļinātu pētījumu. Arī senāts ir aktīvi darbojies un pavisam nesen 2013. gada janvārī ir pieņemta atbilstoša rezolūcija. Francijas valdības iestādes arī um, atbalsta Eiropas prokuroru biroju izveidi. Francija ir izveidojusi kopā ar desmit dalību valstīm valdību darba grupu un ir izstrādāta kopīgā nostāja, ko Francijas un Vācijas tieslietu ministri ir šā gada martā nosūtījuši Eiropas komisijai. Uh, um, Eiropas prokurora biroja izveida ir saistīta ar virknu jautājumu atrisināšanu. Tātad būs jāiz, jāpieņem lēmums par dažādiem variantiem, un es gribu norādīt uz dažiem uh, šiem jautājumiem, kas mums šķiet svarīgi. Tātad pirmais jautājums, kas ir jāizlēma, ir tās proti, kāda kompetence būtu Eiropas prokuroru birojām, vai ir jārunā tikai par Eiropas Savienības finansiālo interesu, interešu aizstāvību, vai arī būtu jāpaplašina šīs pilnvaras attiecībā uz smagu noziegumu uh, izmeklēšanu, kam ir uh, pārobežu dimensija, kā tas pašreiz ir paredzēts līguma 86. pānta 4. punktā. Francijas Nacionālā asamblēja ir izteikusi atbalstu tam, ka eh, Eiropas eh, prokuratūrai būtu jāspēj izmeklēt arī smagi noziegumi, kam ir pārobežu dimensija. Uh, un uh, tāpat būtu arī jācīnās pret terorismu un uh, kibernoziegumiem. Protams, 86. pāns 4. punkts paredz, ka šādi lēmumi jāpieņem vienbalsīgi, bet ja prokuratūra izveido padziļinātās dalību valstu sadarbības ietvaros, tad eh, nav izslēgta līguma 330. pānta piemērošana, kurā ir noteikts, ka tikai tās valsts, kas piedalās padziļinātajā sadarbībā, piedalās balsošanā, un līdz ar to vienbalsīgais lēmums nav nekāds šķērslis šobrīd. Otrs jautājums ir eh, par to, vai eh, šī prokuratūra būtu koleģiāls veidojums vai nē, vai ir nepieciešams viens Eiropas prokurors, kuram būtu pārstāvji eh, dalību valstīs, vai arī prokuratūra būtu koleģiāls veidojums. Eh, komisija iestājas par pirmo variantu, jo koleģiāls veidojums komisijas prāt nespētu efektīvi darboties, veicot izmeklēšanu. Nacionālā asamblēja un Francijas varas iestādes nepiekrīt šādam viedoklim. Francija iestājas par koleģiālu struktūras izveidi, uh, tas palīdzētu uh, prokuratūrai efektīvi darboties, balstoties uz uh, nacionālajām iestādēm, jo tikai tad, ja prokuratūra būtu eh, dziļi sakņojusies eh, nacionālajās iestādēs, tā varētu aktīvi darboties un baudīt uzticību. Un tāpat ir jādomā par prokuratūras, eh, Eiropas prokuratūras darbinieku leģitimitāti un statusu. Uh, Tas šeit nav nekādu pretrunu ar efektivitāti un reaktivitāti. Uh, kolēģi varētu vadīt, teiksim, Eiropas prokuratūras vadītājs, kas būtu pirmais starp līdzīgajiem, varētu pieņemt lēmumus par izmeklēšanas uzsākšanu Un pēc tam šai izmeklēšanai varētu sekot īpaša grupa, kurā būtu divi līdz trīs biedri, un pēc tam tiktu iecelt arī nacionālā līmeņa atbild, atbildīgie par izmeklēšanas veikšanu. Un es arī piebildīšu, ka koleģialitāti paredz arī līguma 86. pants. Eh, trešais jautājums ir par to, kā tiks iecelti eh, par eh, prokuratūras dalībnieki un kāds būs to status. Protams, ka ir nepieciešams garantēt šo darbinieku neatkarību un imunitāti un varētu šīs prasības pielīdzināt tās, kas, tām, kas ir uh, Uh, Eiropas tiesas tiesnešiem, un, protams, ir jāizpilda prasības, kas ir izvirzītas tiesnešiem un prokuroriem dalību valstīs. Tālāk jautājums ir par uh, to, kādas tiesību sistēmu piemēro šis, šī prokuratūra. Uh, būtu, protams, maksimāli jābalstās uz to dalību valstu likumdošanu, kurās notiek izmeklēšana un arī tiesu uh, pāraudzību. Tālāk par uh, sankciju noteikšanu vajadzētu tās maksimāli tuvināt, lai nebūtu tā, ka būtu iespējams izvēlēties jurisdikciju ar mazāko soda mēru. Ir nepieciešams minimālās uh, kopīgās prasības uh, un sankcijas attiecībā uz uh, pārobežu noziegumiem, par ko arī runa līguma 80 trešajā pāntā. Manā rīcībā vēl viena minūte un jau pēdējais jautājums, par ko gribu runāt. Proti par tiesisko kontroli pār Eiropas prokuratūras darbību, jo var rasties uh, risks, ka nav līdztiesīgas tiesības nodrošināts tiesāmajamajiem uh, Eh, Eiropas Savienībā atkarībā no tā, kurā valstī šī persona tiek tiesāta. Tas arī ir īsumā viss, ko vēlējos jums teikt. Esmu gatava atbildēt arī uz kolēģu jautājumiem, ja tādi būs. Paldies Karaman Liskundzei. Es gribu teikt, ka Mūsu šī rīta sanāksmē jābeidzas 12.30, tādēļ lūdzu nepārsniegt 10 minūtes mūsu runātājiem. Un tagad uh, uh uzsāks, pir, lai mums būtu laiks arī diskusijām ar deputātiem. Tagad vārds ir Maršals Klauzēnas kundzei, kas pārstāv eiro just. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Labdien, godātie Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputāti. Es gribētu jums vispirms atvainoties, jo ir teikts, ka viceprezidents uh, Sajens jūs uzrunās, bet, diemžēl, viņš nevarēja ierasties un viņš lūdza man viņu, mani viņu aizstāt. Cenšos, centīšos ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku desmit minūtes, bet tas būs ļoti grūti, jo mūsu apspriežamie jautājumi varētu aizpildīt uh, vairākus sējumus uh, uz papīra. Tātad par uh, sadarbību uh, attiecībā uz savstarpējās atzīšanas programmu. Tātad šeit uh, Eh, ir eh, šie pasākumi jāpavada ar pastiprinātu darbu pie procesuālo tiesību stiprināšanas. Viss tas balstās uz savstarpēju uzticību, eh, ties, savstar, viena otru tiesu sistēma. Mēs jau dzirdējām par uh, to, cik svarīga loma ir kopīgajām izmeklētāju grupām, izmeklējot pārobežu organizētās noziedzības eh, izdarītos noziegumus. Kopējās izmeklēšanas grupas ir dārgas un tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt šādu finansējumu Līdz šim uh, mēs pēdējo piecu gadu laikā esam veiksmīgi nodrošinājuši finansējumu un uh, guvuši tieslietu sistēmas darbinieku, prokuroru, tiesnešu atbalstu un uzticību. Jautājums, kā atbalstīt šādu grupu izveidi un finansējumu, un tādēļ es jums tagad uh, Eh, nolasīšu vēlmju sarakstu, kāds mums ir. Un pirmais punkts šajā sarakstā, strādājot pie eiro just regulas, tātad mans pirmais lūgums būtu eiro just vēlētos, lai skaidri regulas tekstā būtu ierakstīts, ka kopīgo izmeklēšanas grupu eh, finansējums ir Eh, jākonsolidē. Mēs eh, visi piekrītam, ka savstarpējā darbinieku uzticība ir ārkārtīgi svarīga, eh, lai veiktu efektīvu darbu krimināltiesību jomā. Mēs arī uzskatām, ka ir jāuzlabo apmācība, ka ir jāstiprina pieredzes apmaiņas programmas, un jāstiprina Eiropas tiesību, tieslietu tīkls un Eiropol, lai veidotu savstarpējo uzticību. Kādas ir mūsu prioritātes no Eirojust viedokļa, kas būtu jāatspoguļo jaunajā regulas projektā? Pirmkārt, 85 Eiropas Savienības darbības līgums parāds koordināciju kā galveno Eirojust uzdevumu. Lai to īstenotu, Eirojust ir nepieciešama informācija. Informācija par krimināliem nodarījumiem un par Uh, notiekošo izmeklējumu. Un tādēļ es gribētu lūgt jūs, dāmas un kungi, lai eiro just regulā būtu paredzēts, ka mums šāda informācija ir jāsaņem. Ir jāstiprina Eiropas dimensija, lai mēs varētu rīkoties proaktīvi, lai mums nebūtu jāgaida, lai tieslietu iestādes pie mums vērstos ar lūgumu pēc palīdzības lai mēs varētu rīkoties patstāvīgi, autonomi un proaktīvi, piedāvājot savu palīdzību. Tā tad ir jāstiprina Eiropas dimensija ciņā pret pārobežu noziegumiem. Pašreizējā uh, Eirojust uh, lēmuma 13. Mm, pāntā tas ir paredzēts, bet, kā jūs dzirdējāt, ne visas dalību valstis ir uh, Eh, transponējušas šo lēmumu, šis process ir lēns. Tāpat nepieciešams ir stiprināt sadarbību ar Eiropolu. Ir jānodrošina, lai arī Eiropola mums sniegtu informāciju. Tas pats sakāms arī par Olafu. es atgriežos pie uh, mana pirmā lūguma par kopējām izmeklēšanas grupām un to finansējumu nodrošināšanu. Jautājums par papildu pilnvarām nacionālajiem pārstāvjiem. Protams, tas ir strīdīgs jautājums. Pašreizējā situācija ir tāda, ka nacionālo pārstāvju pilnvaras ir atšķirīgas, un tas nav optimāls risinājums. Mēs esam saskārušies ar gadījumiem, kad uh, mums bija eh, radās grūtības eh, nacionālo pārstāvu ierobežoto pilnvaru dēļ, bet tas jau ir politiķu un lēmumu pieņēmēju ziņā izlēmt par to, vai ir nepieciešams piešķirt šādas pilnvaras un kā novērst jurisdikcijas konfliktus um, konkrētos gadījumos. Ja jūs uzskatāt, ka eiro just ir nepieciešamas šādas papildu pilnvaras, tad ir jāizrisi, jārisina virkni jautājumu par um, ties, tiesību aizsardzības uh, līdzekļiem, par konfliktu uh, risināšanu, par lēmumu pieņemšanu, par uh, uh izmeklēšanas uzsākšanu un par šādu Uh, lēmumu sekām attie attiecībā uz iespējas un legalitātes principiem. Ir uh, vesela virkne jautājumu, kas būtu jāizvērtē un jārisina. Mēs arī zinām, ka komisijas priekšlikums paredz to, ka parlaments īsteno demokrātisko kontroli pār Eirojust Tātad ir paredzēta aktīvāka darbība Eiropas parlamentam, nacionālajiem parlamentiem izvērtējot uh, Eurojust darbību. Mēs domājam, ka šādas normas stiprinās Eurojust demokrātisko atbildību un arī stiprinās uh, saikni starp Eurojust un uh, Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Jautājums, kas būtu jāizvērtē? Mēs uzskatām, ka pirmkārt būtu jāizvērtē eiro just spēja pildīt savus uzdevumus un sasniegt izvirzītos mērķus. Proti, vai mēs sniedzam uh, pievienoto vērtību, vai mēs attaisnojam savu pastāvēšanu. Tāpat ir uh, jāsaglabā izmeklēšanas noslēpums. Mēs uzskatām, ka, mēs, uh, ka iz, izmeklē, izvērtējumam nevajadzētu skart konkrētus uh, lietas. Protams, jautājums, kā šī izvērtēšana tiks veikta, kā to komisāri Malmstrēm norādīja, tas ir jūsu ziņā, mēs šeit nevaram uh, paust eh, konkrētu viedokli, bet no mūsu viedokļa svarīgi ir, lai visas institūcijas kopumā veiktu vienu izmeklē, izvērtējumu, lai nebūtu dublēšanās, lai nebūtu tā, ka dažādu izvērtējumu rezultāti ir pretrunīgi un atšķirīgi. Tas būtu uh, Tādēļ mēs uzskatām, ka ir svarīgs veikt vienu, svarīgi veikt vienu kopīgu izvērtējumu. Nākošais jautājums ir Eiropas prokurora birojas. Dāmas un kungi, mēs uzskatām, kā to norādīja Karaman Liskundze. Uh, šādam Eiropas prokuroram būtu jāsadarbojas uh, ar mums, ka ir jābūt uh, sinerģijai, savstarpējam atbalstam un ja Eiropas prokuroru birojas tiktu izveidots, ne ar visu dalību valstu atbalstu, tad vienmēr būs uh, dalību valsts, kas nepiedalīsies šai procesā, un eiro just būs jāsniedz uh, atbalsts uh, veidojot kontaktus starp Eiropas prokuroru biroju un tām dalību valstīm, kas nepiedalās šai procesā. Un noslēgumā ir arī, gribu norādīt, ka uh, 86. līguma pāntā ir teikts, ka prokuroru birojas ir jāveido balstoties uz Eirojust, un mēs esam gatavi dalīties pieredzē, sniegt atbalstu un uh, īstenot koordinācijas starp prokuroru biroju un Eirojust. Paldies uh, Klauzenskund, Mašlas Klauzenskundzei, un tagad dosim vārdu Giovanni Kessleram, kurš ir Olaf ģenerāldirektors. Eh, paldies, Veisē, kungs, eh, Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālā parlamenta locekļi. Pateicos jums par eh, šo iespēju, kāda man ir sniegta, lai varētos, varētu dalīties ar savu viedokli par, par darbu ko veic Eiropas komisija attiecībā uz šo priekšlikumu izveidot uh, Eiropas eh, prokuroru biroju. Uh, Digi Olaf kopā Digi Justice uh, ir dienesti, kuri ir iesaistījuši šajā komisijas projektā, un mums ir arī kopīga atbildība ar Šemetes kungu un Redings kundzi. Eh, darbs eh, komisijā ļoti virzījies uz priekšu. Un mēs paredzējām, ka eh, galējās teksta versija komisijā tiks apstiprināta tuvāko nedēļu vai dažu mēnešu laikā. Tātad, lai būtu pavisam droši, teiksim, šī gada ietveros pavisam drīz dažas domas par šo jautājumu no mūsu perspektīvas raugoties. Eh, pirmkārt, mums ir jāsaprot, eh, no kurienes eh, mēs sākām darbu. Kāda bija pieņēmumi? Mēs neizveidojam prokuroru biroju tikai tāpēc, ka tas ir minēts līgumā. Tur ir daudz dziļāks pamatojums. Un pirmā lieta ir tāda, ka mums ir jāatzīst. Centīšos izteikties pavisam īsi. Mums ir jāatzīst tas, ka pašreizējais uzstādījums. Tātad rīkot, tātad cīnīties pret pārobežu noziegumiem, jo sevišķi saistībā ar ekonomiskiem pārobežu noziegumiem. Ir skaidrs, ka pašreizējais ietvers ir neadekvāts. Tā ir 19. gadsimta sistēma, kura balstās uz nacionālo perspektīvu. Katra valsts eh, rīkojas savas nacionālās kompetences ietvaros, eh, izmanto savus nacionālos dienestus eh, šādu noziegumu atklāšanā. Tā tas it kā tie būtu tikai nacionāli noziegumi un nacionāli uh, uh, noziegumi. Tad, tad varbūt tādas bija 19. gadsimtā, tomēr tagad tā jau sen vairs nav. Un mēs to arī redzam mūsu pieredzē, ka noziegumi aizvien e, biežāk e, ir e, pārobežu noziegumi. Tomēr mēs tos risinām, atklājam no nacionālas perspektīvas. Izmantojot šādu fragmentētu, sadrumstalotu perspektīvu. Nacionālās tiesu iestādes vai prokuroru biroji šādā eh, veidā risina eh, šo te eh, pārobežu noziedzību. Un tas nozīmē, ka lielākoties mēs zaudējam kopējo ainu. Mēs neredzam arī pašu noziegumu, ja šāda aina tiek zaudēta. Otrakārt, attiecībā uz noziegumiem, tātad mēs redzam tikai daļu uh, no nozieguma, un mēs saprotam, uh, ka kaut kāda uh, cita informācijas daļa atrodas citā valstī. Un tāpēc ir eh, vajadzīga starptautiskā sadarbība, kas ir ļoti laba lieta, eh, bez kas, jo, kas joprojām eh, sākas no nacionālās sadarbības. Starptautiskā sadarbība joprojām balstās uz 19. gadsimta modeli, uz šo apšējo juridisko sadarbību. Mēs to esam uzlabojuši ar Eirojusta palīdzību, tomēr ar to vēl nepietiek. Līdz ar to Eiropas e, prokurora birojas būs nākamais solis. Risināt šādus noziegumus ne tikai no nacionālās perspektīvas eh, ar, ar starptautisku sadarbību, bet tieši no Eiropas perspektīvas. E, nevar risināt Eiropas e, līmeņa parādības no nacionālās perspektīvas. Ir nepieciešams arī Eiropas līmeņa birojs. Un kā mēs plānojam eh, risināt šos jautājumus. Eiropas eh, birojs. Eh, jau nosaukumā ir minēts vārds birojs. Mēs zinām šo mm, koleģialitātes principu un kolēģijas modeli. Tomēr mūsu pozīcija, kā jau jūs jau iepriekš minējāt, un mēs par to arī, protams, spriedīsim, ko līdz būs iesniegts priekšlikums pārdomē, uh, un par to spriedz arī dalībvalstis un nacionālajie parlamenti, un arī Eiropas parlaments. Tomēr eh, nav šāda prokuratūras eh, biroja nevienā eh, no Eiropas valstīm, kurš balstotos uz šādu koleģiālu modeli. Neviens Eiropas uh, prokurora birojs nav koleģiāls birojs tas ir birojs, nevis kolēģija. Kolēģija ir ļoti labs modelis, lai mudinātu starptautisko sadarbību. Līdz ar to mēs arī uzskatām, ka šāds tīri kolēģiāls modelis nav savietojams ar biroja jēdzienu. Un otrkārt, šis te kolēģijas modelis, kurš ļoti labi darbojas Eirojust, Tātad eh, starptautiskajai sadarbībai tas ir veiksmīgs variants. Tomēr eh, tas nav savietojams ar neatkarības eh, aspektu, kāds ir svarīgs Eiropas prokurora birojā. Eiropas prokurora birojas, to, tajā nav ehm, tātad, nacionālajie pārstāvji nacionālajām valdībām. Tas ir birojs, kuram ir jābūt neatkarīgam. Un kāds īsumā ir mūsu modelis? Eh, tas nav tāds astoņkājs, eh, kuram ir bāze Briselē vai kaut kur citur, un tad tā tausta kristievis pār citām dalībvalstīm. Drīzāk tas ir decentralizēts modelis, vai arī drīzāk integrēts eh, modelis. Tas ir birojs, kas sastāv no prokuroriem. Un uh, tam ir neliels centrālais birojs ar koordinācijas pilnvarām un dalībvalstu uh, prokurori Eh, kas tiks uh, iecelti uh, no nacionālajiem uh, prokuroru birojiem dalībvalstīs, un viņi veiks savu darbu dalībvalstīs. Uh, līdz ar to uh, tā ir pastāvošo nac nacionālo prokuroru biroju integrācija, uh, un uh, tiem būs integrācijas uh, koordinācijas uh, punkts Briselē, Luksemburgā, uh, varbūt Romā. <clears throat> būs centrālais birojs. Līdz ar to viņi varēs sastrādāties. Un e, kāda būs e, priekšrocība šādam Eiropas prokuroru birojam, neņemot vērā e, to, ka būs šāda svarīga Eiropas perspektīva? Pirmo reizi tiks īstenot arī Eiropas tiesiskuma telpa. Uh, praktiski tiks realizēts šis eh, svarīgais koncerts, eh, kas izriet no Stokholmas programmas, par kuru mēs šodien diskutējam. Pirmo reizi vēsturē, ja mēs eh, varēsim šo biroju izveidot, mēs pārvarēsim problēmu attiecībā uz uh, apusējo juridisko palīdzību starptautiskajā sadarbībā. Un uh, šobrīd um, Tātad, piemēram, eh, piemēram ja Ziemeļitālijā kāds vēlas eh, pier, eh, kādus uh, dokumentus no valstīs kolēģiem, tad ir jāuzsāk apusēji juridiska uh, sadarbības procedūra. Savukārt nākotnē Eiropas, līdz ar Eiropas prokuroru biroju izveidu būs Itāļu Eh, vācu, eh, franču eh, prokuroru, bet viņi piedētais vienam un tam pašam birojam. Eiropas prokuroru birojam. Līdz ar to sadarbība starp viņiem vairs nebūs starptautiska sadarbība, tā būs sadarbība vienam biroju ietvaros. Un līdz ar to mēs pārvarēsim vajadzību pēc divpusējas juridiskas palīdzības, un tam būs milzīgi ieguvumi. Uh, izvairīto, iz, būs izvairīšanās eh, no laika zaudēšanas, un eh, tas viss būs ļoti e efektīvi. Un noslēgumā vēlos eh, ko teikt par kompetenci jautājumu. Es domāju, ka Eiropas komisijas priekšlikums sāksies līdz ar noziegumiem, kas ir saistīti ar finanšu interešu aizskārumiem. un dalībvalstīm tas ir eh, jāpieņem, un tāpēc ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk valstu pievienotos e, birojam. Un pēdējā lieta attiecībā uz to, kā mēs plānojam izveidot eh, šo biroju, mēs to plānojam izveidot izmantojot pastāvošos resursus, kādi mums jau šobrīd ir rīcībā. Un tie visi tiks apvienoti, lai būtu tāds birojs, kas izmaksātu um, pilnīgi neko. ja mēs lūgtu papildus finansējumu, tad mums neizdotos izmantu, izveidot šādu biroju. Tas būs Eiropas birojs, kurš eh, paļausies uz uh, pastāvošajiem uh, resursiem, kādi ir Eirojus, Olaf, kā arī Nacionālā uh, dalībvalstu uh, resursiem. Paldies par šo iespēju izteikties. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un diskutēt tālāk. Eh, jūs ievērojaties desmit eh, minūšu runāšanas laiku, eh, un tagad mēs dosim vārdu Hollandkungam, kurš pārstāv Eiropas kriminālu advokātu kolēģiju asociāciju. Viņš runās par šo Eiropas prokurora pozīciju. Šādā eh, veidā eh, būs efektīvi tiesa procesi attiecībā uz tiem, kuri ir pieļāvuši nopietnas pārobežu noziegums. un uh, kurus tādus uh, definē Eiropas uh, krimināla tiesības. Uh, lūdzu, Matakungs, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēkungs. Dāmas un kungi, ir uh, ļoti uh, sarežģīti komentēta priekšlikums, uh, kuros nesat iezinājies, un uh, Protams, esmu centies darīt eh, to, kas ir manos spēkos, mēs visi esam informēti. Jebkurā gadījumā domāju, ka tas ir jūsu interesēs, lai es koncentrētos vairāk eh, tieši uz uh, Eiropas prokurora biroju savā runā. No sākuma es vēlētos runāt uh, par uh, Eiropas uh, kriminālo advokātu asociāciju. Šī asociācija uh, pastāv visā Eiropā un mūsu uh, dalībnieki nāk no 35 līdz 40 Eiropas padomas valstīm, un to skatā ir arī visas Eiropas Savienības valsts. Mūsu asociācija Eh, seko eh, visiem priekšlikumiem, eh, kādi tiek izveidoti krimināla tiesību jomā Eiropas Savienībā. Mēs izsakām savus komentārus, mēs piedalāmies sanāksmēs, un šajā ziņā man vajadzētu uzsvērt to, ka vakardien bija vēsturisks balsojums gan attiecībā uz šo te balsojumu par tiesībām uz advokātu, uh, Protams, eh, ne visi eh, priekšlikumi saistībā ar šo direktīvu ir eh, ņemti vērā tomēr, jebkurā gadījumā mēs ļoti atbalstām šo vēsturisko soli. Tas attiecās uz ceļa kārti, un ceļa kārta ir daļa no Stokholmas programmas, un šajā ziņā tas ir tiešām bija svarīgs solis, lai veicinātu un aizsargātu pamata tiesības Eiropas Savienībā. Un šajā ziņā mēs vēlamies eh, pateikties Eiropas parlamenta eh, referentei Antonesko kundzei par viņas eh, spēcīgo apņemšanos par viņas izcelotām diplomātas spējām un to, cik labi viņa izprata šos jautājumus sarunu gaitā. Dāmas un kungi! Galvenie Eiropas komisijas priekšlikumi Tātad saistībā ar Eiropas prokuroru biroju tie joprojām ir atvērti. Varbūt, ka, ka tā būs integrēta, decentralizēta sistēma. Un tur būs tātad, eh, saistība ar eh, nacionālo līmeni. Un ep, tātad eh, šī, šis birojs būs saistīts arī ar Eiropolu, Olafu un politiski tā būs neatkarīga. Uh, un uh, tur būs demokrātiska kontrole, uh, atskaitīšanās, juridiskā kontrole. Gan nacionāla, gan Eiropas līmenī. Vai arī būs kādas atšķirības starp izmeklēšanu un uh, tiesāšanu? Šajā ziņā es vēlētos uzsvērt 14 eh, politisko principu punktus, eh, kāds esam noteikuši eh, ne tikai mūsu asociācijā. Mēs esam diskutējuši par šiem jautājumiem arī citos advokātu aprindās kopā ar mūsu asociāciju un juristu apvienībās Eiropā un arī nacionāla līmenī, piemēram, ar Vācijas eh, federālo advokātu asociāciju un citām Vācijas asociācijām. Eh, viņi ir um, iepazīstinājuši ar savu viedokli, un es tagad vēlētos eh, iepazīstināt ar šiem 14 uh, politisko principu punktiem. Pirmais uh, punkts ir pietiekami liela pierādījuma uh, pēc tam, ka ir nepieciešamība pēc šāda Eiropas prokurora biroja. Es saprotu, ka Giovanni Kesslers pieņem Eh, to, ka ir šāda vajadzība. Tomēr mums ir eh, nepieciešams arī politisks pierādījums. Un es eh, vēlētos, lai jūs apzināties, ka ir šāda vajadzība pēc pierādījuma. Otrā lieta. Tas, ka vajadzētu būt ierobežojumi lietās, kad dalībvalstis nevar izvirzīt apsūdzības, ko mēs esam par papildinātības likumu, un ievērojumos gadījumos kad ir saistība arī ar proporcionalitātes likumu. Protams, saskaņā ar 86. līguma pāntu. Trešā lieta līdzsvarotības starp eh, valsts eh, pilnvarām un individuālajām eh, tiesībām, kādas ir fiziskajām, juridiskajām personām un procesuālās garantijas, protams, tātad tiesības uz advokātu un Eiropas Savienības finansētā juridiskā palīdzība Eiropas Savienībā eiro eh, jūs vēlas arī gūt lielāku finansējumu, un eh, ja eh, jūs uzņemat šo uzdevumu nopietni, aizstāvēt pamatē tiesības, tad šī juridiskā palīdzība ir ļoti, protams, saistīta ar Eiropas prokurora biroju procesālām darbībām. Eh, prokurora biroja garantijas standartiem ir jābūt augstākajā līmenī. Arī šajā palākajā eh, zonā, kas ir eh, iepriekš tiesas izmeklēšana. Te ir jāmin arī direktīva par minimāliem standartiem. Ir svarīgi panākt šādu līdztiesību. Ir jāpanāk uzticība un atzīšana šai topošajai institūcijai kura varētu tikt uh, izveidot vislabākajā nākotnē. Ievā, uh, pierādījumu ievākšanai ir, tā ir jānovēro augstākajā uh, līmenī arī šajā iepriekšējās izmeklēšanas plēkajā zonā, un uh, tas ir svarīgi attiecībā uz izmeklēšanas jautājumiem. Tad uh, efektīva juridiskā kontrole procesa laikā. E, tas praktiski garantē. Tas ir, nav tāds jautājums, tomēr, par kuru vien uh, vajadzētu būt uh, tiesa lēmumiem par juridisko kontroli, jo sevišķi attiecībā uz kādiem piespiedu pasākumiem un negatīvu lēmumu atzīšanu šajā jomā saistībā ar piespiedu pasākumiem. Satītā lieta. Uh, Uh, valsts pilnvaru uh, līdzsvarošana un kompetenci līdzsvarošana Eiropas līmenī. Biroja uh, nākotne un Eiropola nākotne, Eirojusta nākotne, Olaf nākotne ir vienlīdz būtisks atstotais punkts ir politiskā un demokrātiskā kontrola vai drīzāk Eiropas prokurora biroja neatkarība, kā arī jautājums par atbildību hierarhija un Eiropas un nacionālo pilnvaru koordinācija ir ļoti sarežģīts jautājums uh, ikdienas uh, praksē uh, krimināla uh, procesos. Un būs tiešām interesanti redzēt, kāds būs risinājums, uh, kuru ierosinās uh, komisijas regula. Desmitais uh, punkts ir uh, jurisdikcija konflikts un uh, 11. punkts savukārt Eh, jurisdikciju sakritība tā eh, sauktajos eh, apvienotajos gadījumos. Gadījumos, kad Eiropas prokurora birojas koncentrējās tieši uz izmeklēšanu attiecībā uz finanšu noziegumiem. ir jāizstāv Eiropas Savienības finanšu intereses. Savukārt 12. Eh, punkts ir vajadzība pēc, eh, vajadzība, tātad, eh, pēc apsūdzības uzstādīšanas un atbilstošiem līdzekļiem ap, aizstāvībai pirms tiesas procesa lai samazinātu šo te uh, tirgošanos uh, tiesas procesa ietvaros no nu, ka vajadzētu izvairīties. Un 13. punkts savukārt ir kompensācijas mehānisms kas ir eh, ļoti svarīgs attiecībā eh, uz um, Eiropas prokuroru biroja veikto izmeklēšanu. Un uh, tad arī uh, ļoti svarīgi ir tulkošanas uh, dienesti, uh, kuriem ir jābūt pieejamiem uh, arī uh, aizstāvībai. Un tad attiecībā uz šo um, ļoti um, ar aizsardzību, aizstāvību sastītajiem uh, punktiem ir jābūt uh, juridiski eh, saistošam eh, procesuālam eh, režīmam, tas skatā arī dažādām tiesībām, kas ir saistīts ar Eiropas prokuroru biroja procesiem. Sastāv panta trešais punkts. Un šie prokurora biroja noteikumi tajos ir jāiekļauj ne tikai klasiskos, klasiskās procesuālās garantijas, bet jo sevišķi arī noteikumi eh, par juridisko palīdzību eh, eh, šiem te procesa noteikumiem Eiropas prokurora birojā. Tas ir, tā ir mana īsā runa. Paldies, Mata kungs. Es atvainojos, ka es tikai gribēju jūs informēt, kā tas notiek Eiropas parlamentā. Mums ir tulkošanas sistēma, un tulkošana ir paredzēta līdz 12.30 Man ir eh, te runātājs saraksts, kurš nav īss, tāpēc es aicinu jūs izteikties pusotras minūtes laikā, jo pretējā gadījumā mums nesenāks uh, uzklausīt uh, paneļa diskusijas dalībnieku atbildes otrajā kārtā, jo 12.30 tulkies projām un mēs uh, varēsim runāt tikai angliski, paliksim vieni paši. Un tagad došu vārdu Ābrehta kungam no Eiropas parlamenta bet vienu minūtu lūdzu. Jā, es mēģināšu izteikties ļoti īsi un aprobežošos tikai ar vienu jautājumu par Eiropas uh, prokuroru biroju. Manuprāt, tas ir būtiskākais, uh, kāpēc jāizveido šāds prokuroru birojs. Ir jārod dalību valstu uzticība šādam prokuroram, kā arī pilsoņu un parlamentu uzticība. Uh, Mans jautājums ir tāds, ka mums nevajadzētu šajā brīdī sekot uh, mūsu mm, paraugam, kā, kā tas ir Olaf, gadījumā ar Olaf, bet ir jāparādz uh, pāraugoša sistēma, kā tas ir noteikts Lisabonas 88. Uh, Lisabonas līguma 88. pantā, paredzot kopējas uh, procesuālos standartus un uh, sadarbību ar prokuroriem dalībvalstīs, tāpēc ir ārkārtīgi būtiski detalizēti izpētīt komisijas priekšlikumu. Ātri rīkoties šeit nebūtu vēlams, tas ir jādara ar pacietību un jāgādā par to, lai tiktu veidota uzticība un sadarbība ar dalību valstu iestādēm. Es domāju, ka tas ir realistisks risinājums. Paldies, un tagad vārds Mikēlsena kungam no Norvēģijas. Kundze, atvainojas priekšsādātājs. Jā, es gribēju pateikties Eiropas parlamentam par šīs sanāksmes rīkošanu un par to, ka ielūdzāt Norvēģijas deputāts piedalīties. Darba kārtībā bija vairāk ļoti politiski jautājumi, un uh, tiesiskā sadarbība Eiropā ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc es gribēju pieminēt uh, nesodāmību par smagiem nosiegumiem. Mēs reizēm redzam, ka nozieguma izdarītājs, uh, kas tiesāts par būtiskiem noziegumiem, piemēram, par uh, seksuālu rakstu, paslēpjas trešajās valstīs, un uh, ļoti daudzos uh, gadījumos palīdz izdošanas līgumi ar trešajām valstīm, tomēr nevienmēr tie var nodrošināt uh, taisnīgumu. Ļoti bieži noziedznieki meklē patvērumu valstīs, kurās uh, nav izdošanas līguma ar tām valstīm, kur notikus, noticis noziegums. Minēšu piemēru. 2008. gadā jauna norvēģa studente tika izvarota un nogalināta Londonā. Norvēģijas uh, <clears throat> varas iestādes izdeva rīkojumu Jemenas uh, pilsoņu arestam, kas uh, izbēga uz savu valsti. Un Lielbritānijas uh, varas iestādēm nav nolīguma ar Jemenu. Līdz šim visi lūgumi apmierināt uh, izdošanas pieprasījumi ir noraidīti. Tāpēc uh, es ierosinātu valstīm izpētīt iespēju nodibināt neatkarīgu un objektīvu starptautisku juridisko struktūru, uh, kas varētu sniegt savu palīdzību, lai izvairītos no nesotāmības pārobežu kontekstā izdarīt noziegumu gadījumā. Starptautiskā krimināla tiesa varētu spēlēt šādu, savu lomu šādas struktūras izveidē. Es domāju, ka ir nepieciešams darīt ko vairāk, lai atrisinātu šādus starptautiskās noziedzības gadījumus un nesodāmības problēmu. Es to esmu pie, pieminējis arī OECD un PJA sanāksmēs. Sadarbība es varētu iekļaut uh, diskusiju arī par to, kā nolīgumi ar trešajām valstīm varētu uzlabot situāciju šādos gadījumos. Dastolkungs no Itālijas. Paldies, mēģināšu būt uh, izteikties pavisam īsi. Man nav nekādu politisku iebildumu, bet uh, man ir zināms pārdoms par Eiropas a, prokurora biroja izveidi. Tā būtu pirmā reize, kad a, prokurora birojas darbotos a, uz pilnīgi jauna juridiskā pamata, un mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem. Vē, par to, kā prokurors uh, veiks savu darbu un kādas būs uh, tā pilnvaras. Es pašlaik īsti nesaprotu, vai prokurors savu darbu veiktu ekskluzīvā veidā, vai arī sadarbojoties ar nacionālajām prokuratūrām. Ja tas būtu tā, juridiskās problēmas uh, tiks būtiski mm, vienkāršotas, atrisinātas, jo uh, prokurora birojas veiktu koordinācijas funkcijas starp uh, nacionālajām prokuratūrām. Ja tas tā nebūs, tad uh, tas būs krietni sarežģītāk, un tas netieši nozīmētu to, ka kritēriji un procesuālās tiesības, kas uh, tiek piemērotas, uh, būtu jāizvēlas ļoti rūpīgi. piemērojamās likumdošanas uh, izvēle, kas uh, noteik, kas, uh, uz kuras balstītos dažādas procedūras, kas saistīts ar pirmstiesas izmeklēšanu un tam līdzīgi radītu vēl vairāk problēmu, jo tad, ja mēs runājam par pārrobežu noziegumiem, tas nozīmē, ka rodas uh, dažādas problēmas, jo ir jānosaka, kuras uh, valsts uh, tiesības ir prioritāras šī gadījumā. Kā arī ir jānosaka likumdošana saskaņā, ar kuru tiek atlīdzināts kaitējums cietušajiem. Un tas ir ārkārtīgi sarežģīts scenārijs jo var rasties um, dažādu jurisdikciju, uh, kolīzijas starp dažādām jurisdikcijām, un kolīzijas uh, būtu ļoti grūti atrisināt, jo jautājumā iesaistās vairāk nekā viena valsts. Un tāpēc uh, prokurora birojam vajadzētu izstrādāt savu veidu Eiropas kodeksu, uh, saskaņā ar kuru notiktu pirmstiesas izmeklēšana un ko vadītu Eiropas prokurora birojas. Pirmstiesas izmeklēšana tiktu koordinēta sadarbībā ar nacionālajām sistēmām. To būtu diezgan grūti paveikt, jo jāpatur prātā, ka arī tām personām, pret kuru izmeklēšana ir vērsta, ir zināmas garantijas. Tas ir ierakstīts Itālijas konstitūcijā 111. pāntā, kur ir precīzi noteikts, kā šos uh, procesus ir iespējams veikt un kā uh, izmeklēšana notiek jūs pārsniedzāt laiku. Tieši pēc uh, sanāksmes tiks pasniegtas pusdienas, un pēc 12.30 tulkojuma vairs nebūs. Tagad došu vārdu Van Kostena kungam no Nīderlandes. Jā, liels paldies, priekšsādātāji. Es mēģināšu izteikties pavisam īsi. Liels paldies par uh, iepriekšējiem runātājiem par uh, šīm ļoti interesantajām prezentācijām. Un domājot par Eiropas prokurori bija jādomā, kā mēs pavirzīsimies uz priekšu. Man ir ārkārtīgi. Eh, es no saviem Nīderlandes kolēģiem saprotu, ka ne visi ir apmierināti ar šādu domu. Kā mēs nodrošināsim to, ka tad, kad tiks izveidots EPO bīrojs, tas risinās eh, vairāk uh, lietu nekā tas ir paredzēts pilnvarās. Varbūt Kaslera kungs var sniegt atbildi šo jautājumu. Un tagad Kālijus kungs no Polijas. Liels paldies, Kāliša kungs. Liels paldies. Uh, šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums, par kur mēs šodien runājam. Tomēr galvenais jautājums ir sekojošs. Vai EPO varēs uh, garantēt juridisko aizsardzību, vai arī tas tikai nodrošinās izmeklēšanas uh, uzsākšanu un veikšanu. Tas ir galvenais jautājums. Es esmu strādājis pie polijas uh, prokuratūras sistēmas reformas un prokuratūra. Un krimināla vajāšanā ir jāņem vērā arī juridiskās aizsardzības aspekti. Uh, Policija apkopo pierādījumus un prokuratūra izlem, vai uzsākt uh, izmeklēšanu vai nē. Tiesnesis to izlem. Palielinot ES pilnvaras, mēs uh, varētu teikt, ka tas ir vienīgais veids, kā tas ir pieņemami. Thank you, Chair. On behalf of the House of Lords European Committee. Eiropas, uh, uh, Lielbritānijas Lorda palātas uh, vārdā Es eh, gribēju teikt, ka Lielbritānija turpinās darbu Eirojast eh, procesā, neskarot 36. Eh, protokolā minētās tieslietu sadarbības jomas. Mēs uzskatām, ka šādas perspektīvas ir svarīgas gan apvienotajai karalistē, gan Eiropas Savienībai Tas ir jāpakļauj parlamentārai pārbaudē, parlamentam jābūt uh, lemšanas tiesībām un parlamentāra, parlamentārā uzraudzība par Eurojust nav jāpatur tikai informācijas uh, jautājumos. Mēs atbalstām kopējās izmeklēšanas komandas un attiecībā uz uh, Eiropas prokuratūru. Mūsu komiteja vēl nav paudusi atzinumu, tomēr. Uh, apvienotās karalistes valdība ir pret to, un jebkurā gadījumā būtu nepieciešams referendums. Paldies, priekšsādātāji. Mēs piekrītam komentāriem, ko pauda iepriekšēji runātāji. Uzskatām, ka Eiropas prokurora uh, biroja izveida būtu liels solis uz priekšu, stiprinot tiesiskumu kopējā Eiropas telpā. Vai nu tā būs uh, kāda alternatīva sistēma, es īsti nezinu, kā, kā darbosies šis birojs, vai tā personāls sastāvēs no Nacionālo prokuratūru darbiniekiem, uh, vai tādējādi tiks samazināta birokrātija. Es nezinu, cik daudz naudas un cik uh, daudz laika tas prasīs, bet es domāju, ka noziegumi pret uh, Eiropas Savienības finanšu interesēm, uh, cilvēktirzniecības noziegumi un citi būtiski noziegumi ir. Uh, ļoti piemērota kompetence šim birojam. Paldies! Es gribēju atzīmēt, ka, protams, ka mēs uh, strādājam pie Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzībām, aizsardzības izmantojot uh, krimināltiesiskus līdzekļus, un mēs strādājam arī pie definīcijām par uh, definīcijām un sarakstiem par kriminālu noziegumiem, kuri tur tiek iekļauti un tam līdzīgi. Mēs pie tā strādājam. Uh, bet pašlaik uh, došu vārdu Sengsburga kungam no Vācijas. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī par to, ka Nacionālo parlamentu pārstāvi, kas ir tik tālu ceļojuši, drīkst ar jums diskutēt, izmantojot tulku pakalpojumus. Ja tiek stiprināta sadarbība, tad ir jāņem vērā uh, Eh, tas, ka jāiesaista nacionālajie parlamenti, kā tas ir norādīts Lisabonas līguma 86. pantā. Tur ir mm, zināmas uh, lietas, kur tomēr jāatceras uh, subsidiaritātes princips. Vācijas bundestāks uh, pret šo jautājumu ir nav noskaņots noraidoši, bet diezgan kritiski, un no Albrehta kunga mēs tikko dzirdējām, ka uh, šeit eh, rodas eh, jautājums par piemērojamo likumdošanas eh, aktu izvēli. Līdz ar to 60, mm, 86. pants. Subsidiaritāte 86. pantā nav pieminēta, un tāpēc mēs nevaram šeit ieslīgt struktūrālos jautājumos. Es redzu, ka daudzos jautājumos ir problemātiski punkti, par kuriem ir jārunā, par Eiropas prokuratūras leģitimāciju un organizāciju Un mums ir arī daudz detalizētu problēmu, piemēram, eh, kuru, kādas tiesības eh, kompetentajam prokuroram būs jāizmanto sadarbībā ar citas valsts eh, prokuroru. Tālāk par nacionālajām struktūrām, kā tieks nodrošināta sadarbība ar policiju. Domāju, ka būtu ļoti vērtīgi domāt par policijas, prokuratūras un izmeklētāju sadarbību. Uh, bet uh, rodas jautājums arī to, kā sarežģītas lietas var tikt izmantotas nacionālajās tiesības sargošās iestādēs, vai arī to darīs centrāla iestāde. Kā notiks, uh, piemēram, telefoniskās uh, saziņas uzraudzība. Tāpēc no Vācijas puses uh, mēs neredzam nekādas lielas grūtības izmeklēšanas procedūrās, un tāpēc gribētu, lai komiteja, komisija padomā, vai Eh, astoņu nedēļu laikā nacionālajiem parlamentiem ir, tiesi, ir eh, iespēja pārbaudīt, vai komisijas priekšlikumi atbilst uh, subsidiarietātes principiem. Jūs, uh, es saprotu, izdarījāt kopsavilkumu par savām bažām, bet uh, tika uzdot konkrēti jautājumi diviem šī, šīs paneļa diskusijas dalībniekiem. Laikam gan vēl kāds saka, ka grib izteikties. Uh, un es, eh, protams, mēģināšu jums eh, palīdzēt. Protams, ka tulki mums eh, varbūt vēl garantēs dažas minūtes, bet gribētu, lai jūs izteiktos ļoti īsi. Jā, pavisam īsi. Es domāju, ka šis jautājums ļoti svarīgs, un es gribēju atbildēt Kēsler kungam, jo Tas būs uh, svarīgs uh, brīdis gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm šis uh, jurisdikcijas jautājums. Tā tad ar prokuroru biroju izveidi mēs pārējām transnacionālā līmenī, un tādēļ ir ļoti svarīgs šis koliģialitātes princips. Ir jābūt realistiem. Nav reāli cerēt, ka varēs būs viens Eiropas prokurors. Tas ir pārāk tālu no tās situācijas, ko mēs pazīstam uz vietām, un arī operatīvā ziņā eh, to nebūs iespējams īstenot, jo nebūs saiknes ar eh, dalību valstīm, bet koleģiālai iestādēji būs saikne ar dalību valstīm un būs pilnvaras un iespējas īstenot izmeklēšanu. Es arī eh, atbalstu kolēģu deputātu uh, viedokli par to, ka jādomā par to, kā tas tiks organizēts. Komisijas pašreizējais priekšlikums mūs uh, šobrīd neiedrošina, un es domāju, ka Eiropas parlamentam un uh, nacionāliem parlamentiem vajadzēs kopīgiem spēkiem izveidot priekšlikumu komisijai. Es saprotu, ka eiro jūs nevēlas izmantot šo pēdējo minūti, un, un Kesler kungs, vai jūs vēlaties vēl kaut ko komentēt specifiski? par uh, šo Eiropas prokuroru biroju un prokuroru. Man, es pat necentīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem vienas minūtes laikā. Es domāju, ka jūs arī necerat, ka es kaut ko tādu izdarīšu, tas nav iespējams, bet vēlējos pateikties visiem, kas uzstājās, gan šeit uh, pie prezidija galda sēdošos, gan uh, zālē sēdošos Eh, domājot, eh, jūs paudāt savu viedokli, savu pārliecību, un eh, šī komisija, arī šī diskusija turpinās vēl komisijā pašā, un kad komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu, tad arī sāksies tā īstā diskusija gan padomē, gan Eiropas parlamentā, gan dalībvalstu parlamentos Katrā gadījumā es tikai gribēju eh, jūs, jums apliecināt, ka visi jūsu minētie punkti un jautājumi jau ir izvērtēti. Mēs jau esam par tiem domājušies nevarēju tos atspogļot savā runā, jo man bija tikai desmit minūtes laika un gribu jūs iedrošināt, kā Lebājas kundze un es un mūsu darbinieki katru nedēļu tiekamies ar prokuroriem, advokātiem, valdību pārstāvjiem un dažos gadījumos pat ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Un mums notiek šādas uh, tikšanās, un es arī šo pēcpusdienu došos uz kādu dalību valsti, lai apspriež šos jautājumus. Esmu ticies arī ar Francijas ģenerālu prokuroru par šiem jautājumiem. Tātad par to mēs jau domājam. Un vēl vienu iedrošinošu punktu gribu minēt jums, ko es nepieminēju varbūt uh, pilnībā savā uzrunā. Protams, Eiropas prokurors būs pilntiesīgs prokurors. Tas nozīmē, ka viņa rīcības, rīcību kontrolēs tiesa tiesneši Tā tad notiks tiesiskā kontrole par prokuroru darbību un būs paredzēta īpaša norma, tiesību norma par to, ka ir nepieciešama tiesneša atļauja jebkādai invazīvai izmeklēšanas darbībai Es atbildu Itālijas parlamenta deputātam. Tātad pēc kādas likumdošanas tas notiks? Tas notiks pēc tās valsts likumdošanas, kurā tiek veikta izmeklēšana. Un uh, mēs izmantosim dalību valsts materiālās tiesības, bet tai pašā laikā Eiropas uh, komisija un parlaments domā par uh, uh, kopīgo tiesisko pamatu par direktīvu par materiālajām tiesībām uh, krimināla tiesību jomā. Un mēs izmantosim dalību valstu uh, procesuālās tiesības. Tātad tiks respektēti visi augstākie standarti. Matkungs, pēdējais teikums no advokātu puses. Paldies! Es uh,